Allora iniziamo? Buon pomeriggio a tutti. Labdien, kolēģi! Mums, mēs esam mazliet aizkavējušies, lai Vaicehovska kungs varētu ierasties. Diemžēl mums jāsāk ar skumju ziņu. Mūsu kolēģa Vojcehauska asistents Mareks Rosjaks e, tika nogalināts e, atentātā, par ko jums ir zināms, un otrs asistents Pāls Kovaļskis tika smagi ievainots. Un kā mūsu pirmais darba kārtības punkts būs klusuma brīdis par, godi, par godu kolēģim Marekam Rosjakam. Ok. Naturalmente le nostre... Un mēs izsakām līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem un novēlam atvesaļoties ievainotajam asistentam. Mēs pāriesim pie darba kārtības pieņemšanas. Ja nav nekādu piebilžu vai komentāru, tad mēs to varam pieņemt. Un pieņemam arī protokolu, ja nav nekādu iebildumu. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts - sieviešu nozīme lauksamniecībā un lauku apvidos. Notika ļoti interesanta darba grupa veltīt šim jautājumam 28. septembrī, un pēc šīs darba grupas Elizabetē Jeglei tagad ir iespēja prezentēt savu ziņojumu. Es vēlreiz atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. novembris. Tātad 16. novembris pulksten 12. Un tagad došu vārdu Elizabetei Jēglei, kas iepazīstinās ar šo dokumentu. Lūdzu. Paldies, priekšādātāja kungs. Paldies par iespēju šodien šeit uzstāties. Jūs jau dzirdējāt, ka mums vēl ir laiks iesniegt grozījumus. Katrs, kas vēlas, var iesaistīties un var arī um, iegūt vēl informāciju vai iepazīties ar to, kādas intereses ir uh, sieviešu apvienībām uh, attiecīgajā dalību valstī. Šis jautājums man ir ļoti būtisks. 17. novembrī mēs iepazīsimies ar komisijas paziņojumu par turpmāko kopējās lauksaimniecības attīsti, politikas attīstību. Uh, Tas ir ļoti nozīmīgs otrā pīlāra jautājums, un sieviešu nozīme lauksaimniecībā nav tikus līdz šim pietiekami ņemta vērā. Kaut gan sievietēm ir ļoti, ļoti liela, pat izšķirīga nozīme lauku attīstībā un lauksaimniecībā un visās nozarēs, kas ar to saistās. Un es to sapratu tā pamazām. Uh, jo, kad es gatavoju savu ziņojumu projektu un iepazīstināju ar to interešu pārstāvniecības organizācijas, tad uh, manā projektā jau tika iekļautas kolēģu atsauces vai idejas vai priekšlikumu un ieteikumu, ko es saņēmu. Es tos saņēmu arī no uh, Uh, apvienībām un uh, lauksaimnieku organizācijām. Tas bija tiešām, tas man ļoti patīkami pārsteidza. Un šis ziņojums tagad aptver visu, kas tika izdarīts. Pagājušajos desmit gados kopējā lauksaimniecības politika vairāk uh, rūpējās par lauksaimniecības reģionu attīstību, atšķirību izlīdzināšanu starp pilsētu un laukiem, bet arī turpmāk uh, šīs sektors būs ļoti nozīmīgs un pie tā būs jāstrādā. Mums ir vajadzīga tāda jauna pieeja, jauns domāšanas veids, ir jāņem vērā gan sieviešu vajadzības laukos, gan arī ļoti lielais potenciāls kas ar viņām saistās, un minētajā darba grupā un arī atsauksmēs parādījās, ka sievietes veido ļoti lielu ekonomisku spēku laukos, un ir uh, lauku reģioni jau šobrīd, uh, kurus atstāja izglītotās sievietes, un būtībā šie reģioni līdz ar to um, ir nolēmti pilnīgam pagrimumam sieviešu ieguldījums lauku attīstībā nāk par labu visai sabiedrībai, un to es redzēju arī kolēģi atsauksmēs. Un arī pašā lauksaimniecībā, lauksaimniecības produktu ražošanā sievietēm ir ļoti liela nozīme. Sievietes ir daudz darījušas lauksaimniecības diversificēšanā, un Līdz ar to uh, šī lauksaimniecības diversificēšana ir ieguvusi tādus konkrētus apveidus, un lauksaimniecības uzņēmumi daudz ir varējuši mainīt savu profilu, ir varējuši paplašināt savu darbības loku, un svarīgs aspekts bija arī sieviešu nos lomas nostiprināšana lauksaimnieku organizācijās. Uh, tiek gan pieprasīta sieviešu tātad, dalības kvota uh, organizācijās, par to ir runa arī manā ziņojumā, tad sievietēm ir jābūt pārstāvētām valdēs šajās organizācijās. Arī sociālās drošības sistēmām, ko izmanto lauksaimniecībā strādājošās sievietes, ir jātiek uzlabotām, tām jākļūst stabilākām, un es ar prieku un nepacietību gaidu grozījumu priekšlikumus no visiem kolēģiem, kas vēlas ko teikt, kas vēlas pieda piedalīties uh, šī ziņojuma izstrādē. Uh, un mēs varēsim šo ziņojumu tālāk izmantot diskusijās par turpmāko Eiropas kopīgo lauksaimniecības politiku. Paldies! To bene, grazie, grazie, Elizabete. Paldies, Elizabete. Stasaras, kungs, lūdzu. E, dziękuję bardzo. E, gratuluję pani poseł Jegle Paldies, pār, paldies apsveicu Jēlis kundzi par lieliski sagatavoto dokumentu par sieviešu lomu lauksaimniecībā un lauka apvidos. Tas ir ārkārtīgi būtisks temats. Un es pats pagājušajā nedēļā noskaidroju, cik daudz sievietes saskarās ar grūtībām, jo tika veikts sociālās konsultācijas rietumu polijā, tur piederējās vairāki cilvēki, kas pārstāvēja lauku organizācijas un sociālās palīdzības institūts, pašvaldību pārstāvi un policijas pārstāvi, un es nonācu pie vairākiem secinājumiem pēc šīm sanāksmēm, ar tiem vēlos iepazīstināt arī jūs. Sievietes, kas piedalījās šajās sanāksmēs, informēja, ka nepieciešams ir kādu sievieti, kas uh, veicinātu projektu īstenošanu. Mums ir jāveicina uzņēmēja darbība un it īpaši e-komercija lauku apvidos. Sievietes, kas ir izglītojušās mārtingā un grāmatvedībā un prot izveidot vietnes, varētu organizēt šādus e-komercijas pasākumus. Arvien vairāk patērētāji mūsdienās vēlas pirkt organiski audzētu pārtiku un tas jāpatur prātā. Tāpat nedrīkst aizmirst par pakalpojumiem, piemēram, par dienas aprūpas centriem lauka apvidos. Šādu centru uh, izmantošana ļauj sievietēm dzemdēt bērnus un turpināt strādāt šādos apvidos. Tāpat tas palīdzētu līdzsvarot ģimenes dzīvi un darba dzīvi. Tieši bērndārza vecumā bērni iegūst svarīgākās pamatprasmes, un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāatbalsta sieviešu organizācijas lauku apvidos, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai šīs, šie apvidi kulturāli un sociāli attīstītos. Polijā ir konkrētas eh, lauksaimnieču organizācijas, kas ir pastāvējušas jau vairākus desmitus gadus un ir eh, viena no lielākajām šādu veidu organizācijām. Manā reģionā vien ir 160 šāda organizācija, un tās lielā mērā palīdz īstenot dažādas izglītības programmas un projektus. Sievietes, kas piedalījās šajā pagājušajā nedēļā notikušajā sanāksmē, uzsvēra, ka viņām nepieciešama apmācība, semināri, labāko prākšu apmaiņa un debates, lai spētu sniegt savu ārtavu apvid, lauka apvidus attīstības stratēģijas izveidē. Es vēlreiz vēlos apsveikt referenti, un man ir vairāki grozījumi, kurus vēlos iesniegt. Tas ir saistīts ar pašiem svarīgākajiem jautājumiem, kurus nu pat arī uzskaitīt, īpaši par e-komerciju runājot. Tāpat eh, arī par dienas aprūpas centriem un atbalsts sieviešu organizācijām augu apvidos. Paldies! Paldies, Harkin kundze, lūdzu. Paldies, priekšatāji. Pirmkārt, apsveicu Jēglas kundzi ar ļoti plašu ziņojumu, kurā tiek skatīt ļoti daudz jautājumu, par kuriem mēs esam runājuši jau iepriekš. Vēlreiz liels viņai paldies par to. It īpaši par sieviešu lomu lauksaimniecībā runājot, kas mums ir pats galvenais jautājums. Tāpat ir labi, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai saņemtu uh, atsauksmes no sieviešu organizācijām visā Eiropas Savienībā, un lai mūsu gala rezultāts būtu tāds sadarbības uh, produkts. Un mums noteikti ir jāiesaista mūsu pilsoņi arvien vairāk mūsu sagatavojos ziņojumos, lai viņi varētu uh, arī savas domas izteikt. Uh, man ir tikai pāris komentāru un arī jautājumu referentēm. Jūs runājāt par uh, galvenajiem jautājumiem Un it īpaši skatoties uz to, kā sievietes lauksaimniecībā var palīdzēt uh, risināt šos svarīgākos jautājumos un kā izmantot sieviešu potenciālu. Man it īpaši patīk 17. punkts, kur jūs runājat par sievietēm kā uzņēmējām. Un varbūt arī tas ir Innovation Union ietvarā skatāms. Tāpat ir ļoti svarīgi piesaistīt Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Uh, skatoties arī uz sieviešu lomu augstsaimniecībā, jo it īpaši klausoties to, ko teica komisija un kāds bija viņa sākotnējais dokumenta projekts, tur bija ļoti maza loma augstsaimniecībai un jeb katrā brīdī mums ir pēc iespējas vairāk jāuzsver, cik lielu lomu liekas loks augstsaimniecības spēlē, lai sasniegtu Eiropu 2020 stratēģijas mērķus un arī to, cik lielu artautē jāsniedz sievietes apmācība, izglītība ir svarīga, lai tā tik nodrošinātu, un mans kolēģis jau arī minēja e-komerciju, kas arī ir ļoti būtisks elements un būtu jāpiesaist. Vēl pāris jautājumu referentiem. Sestajā punktā jūs aicinat pamatietvaru nosacījumus, kas jānodrošina lauku apvidos. Varbūt paskaidrosiet, ko jūs gribat teikt ar šiem pamat nosacījumiem. Pirmajā punktā ir teikts, ka norādas to, ka sieviešu stāvokļu uzlabošana ir viens no Eiropas integrācijas pamatmērķiem. Es, um, es nezinu, vai tas ir tik uh, būtiski, varbūt referenti varētu to paskaidrot. Ceturtajā punktā, lai arī es pilnībā piekrītu, ka KP jāatbalsta lauku apvidus uzņēmēju bet eh, es īstenībā esmu pārliecināts par vecāku cilvēku atbalstu. Varbūt tas vairāk būtu saistīts ar eh, Eiropas sociālā fonda darbībām. Bet, nu, arī šeit vēlētos dzirdēt, kas ir sakāms Jēglas kundzei. Paldies! Paldies, Mārtiņ Ošmīn, lūdzu. Jā, <clears throat> Frau Jēgle, vielen Dank. Paldies, Jēglas kundze, par šo ziņojumu. Gandrīz visam pilnībā varu piekrist. Un, protams, ka tas ir jāskata kopsakarā ar lauksaimniecības reformu. Jūs mināt ļoti nozīmīgu problēmu, proti, ka izglītotas, kvalificētas sievietes atstāja, pamet laukus, jo nevar nopelnīt. Un, protams, ka uh, priek, lai sievietes varētu palikt laukos, ir jābūt labam atalgojumam par lauksaimniecībā eh, strādā, eh, padarīto darbu, kas ir jānostiprina. Manuprāt, ļoti svarīgi ir, lai sievietēm būtu tikpat labas iespējas nodot bērnus aprūpē, eh, tad bērnu dārzos un tā tālāk, kā tas ir pilsētās Un šeit tiešām laukos vēl ļoti daudz darāmā un ir lielas attīstības iespējas. 20. punktā jūs runājat, ka sievietēm ir jābūt uh, pārstāvētām visās um, institūcijās, un šeit dominē vīrieši. Es gribētu šeit lielāku konkrētību šajā punktā. Uh, Ir daudz debašu par to, kā šeit uzlabot situāciju, vai vajadzīgas kvotas, vai kā. Mēs uh, dzirdam tikai tādus uzsaukumus, bet jautājums atkal un atkal tiek aizmirsts. Un vēl viens punkts, kas varbūt nav īpaši izcelts - sievietes, kas uh, strādā kā pašnodarbinātās nodrošināt lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs. Sievietēm ir jābūt iespējām uzņemties atbildību par uzņēmumu vadīšanu, tādējādi arī nostiprinot, uzlabojot savas iespējas. Paldies, Martin! Paulsenes kundze, Paulsenes kundze, lūdzu, paldies. Tak, herr ordförande, ok. Eh, tak. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Jēglis kundze. Manuprāt, ziņojums ir ļoti labs un šoreiz es nevaru piekrist Harkinas kundzei, jo neraugoties uz visu, galvenais jautājums paliek, uh, ka lauksēmnie, lauku attīstība tas ir kaut kas vairāk nekā tikai lauksaimniecības produktu ražošana. Šeit ir ļoti, ļoti daudz dažādu aktivitāšu, ir daudz dažādu um, ienākumu gūšanas iespēju, ir vajadzīgas iespējas. Uh, um, Tātad bērnu aprūpes uh, iespējas, dienas centri un uh, tā tālāk, ir ļoti būtiski, lai šajā sektorā sievietēm būtu vairāk darba vietu. Un man būtu tikai viens komentārs, varbūt es jūs mazliet provocēšu. Par 19. punktu. Šeit ir teikts, Nē, atvainojos, 18, saka runātāja, 18. punkts, sievietes lauksaimniecībā. Šeit ir teikts par to, ka sievietes uh, strādā lauksaimniecībā, un katrs taču var izvēlēties profesiju, kādu vēlas un, bet lauksaimniecības uzņēmumos sieviešu īpatsvars ir ļoti liels. Piemēram, lauksaimniecībā strādā ne tikai eh, lauksaimnieku sievas. Tad arī sievietes ne tikai piedalās ģimenes uzņēmumos, bet arī uh, kā pašnodarbinātās vai patstāvīgas uh, darbinieces uzņēmumu vadītājas var sniegt ļoti lielu uh, ieguldījumu, un man nekādu grozījumu priekšlikumu nebūs. Paldies, Palsens kundze. Džeims Nikolsons, lūdzu. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsētāji, un Es arī apsveicu referenti ar lielu sagatavotu ziņojumu. Es lielā mērā varu piekrist jau izskanējušajiem komentāriem, un tas, kas ir jāpieņem neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam, ir tas, ka lauksaimniecība un lauksabiedrība pēdējo 20, 30, 40 gadu laikā pakāpeniski ir mainījusies, un šīs izmaiņas ir radījušas radījušas dažādas kritērijas, dažādas vajadzības un dažādas grūtības. Dažviet sievietes ir pametušas lauksaimniecību un arvien vairāk tādēļ, ka darba vietas nav pieejamas, viņām ir jāuzņem šīs lomas un jāstrādā lauksaimniecībā. Un viens no veidiem, kā es redzu, uh, turpmāko ceļu ir izmantot modernās tehnoloģijas laukos. Un viena no vājākajām lietām lauksaimniecībā ir tāda, ka daudzi lauksaimnieki ir tik ļoti aizņemti ar savu uh, saimniecību uzraudzību, tad viņi ir aizmirsti par tehnoloģisko attīstību. Un tagad viņiem ir nepieciešama apmācība šajā jomā. Tā ir viena no lietām, kuru mēs varētu ļoti būtiski uzlabot. Un Mums uz to ir jāstās pēc 13. gada un jādomā, kā to risināt. Un mēs runājam par to, ka partners, sievietes ir ne tikai partneris lauksaimniecībās, bet varētu arī būt īpašnieces. Un tā kā tas nav nekas neiespējams, nu, tā ir lieta, par ko mums ir ļoti nopietni jāpadomā. Un, protams, ir jātīsta lauku saimniecību un kad šīs sabiedrības mainās, tad ir jāstās uz jaunām idejām, kas varbūt šobrīd nepastāv. Piemēram, attiecībā uz turismu un uh, darba vietām lauksaimniecībās un jaunu ideju izstrādi uh, lauku ekonomikā. Gal galā tas, ko mēs visi vēlamies sasniegt, ir labāk dzīves līmenis visiem, kas dzīvo laukos. Un Arī, piemēram, šī doma par dienas aprūpas centriem ir ļoti laba un atbalstām. Paldies! Paldies, Santos, kungs, lūdzu. Paldies! Es arī vēlos apsveikt Ieglas kundzi ar lieliski padarīt darbu. Ne tikai savā vārdā, bet arī ēnu referentu vārdā sociālas grupas, kurš šodien nevarēja ierasties. Viņš eh, lūdz, lai es eh, jūs informēju, ka viņš piekrīt tai nostājai, kas ir iekļaut ziņojumā. Politikā mēs parasti sakām, ka aiz lieliem politiķiem vienmēr ir liels un spēcīgs sievietes, un tas ir eh, vēl vairāk attiecināms uz lauksaimniecību, jo aizkārt liela lauksaimnieka noteikti ir ļoti spēcīga sieviete, jo bieži ir tieši uh, viņas ir tās, kas dara vislielāko daļu darbu. Un mēs redzam, ka arvien vairāk izskan uh, komplimenti sievietēm, kas strādā lauksaimniecībā. Piemēram, tiek darīts dažās darbības, kas papildina tradicionālo lauksaimniecību, un šīs lietas arī bieži vien uh, īstenos sievietes, kas ir ar ļoti tādu komerciālu domāšanu, un mēs vēlētos nodrošinām viņām vienlīdzīgas tiesības, un lai tiktu atzīsts viņu darītais un sasniegtais lauku apvidu attīstībā. Un es domāju, ka tieši to mēģina panākt Jēgas kundze, un tieši tādai mūsu ēnu referents un sociālas grupu kopumā darīs visu iespējamo, lai galīgais ziņojums būtu vēl labāks, ja tas vispār ir iespējams. Paldies, Kaņietis kundze. Paldies, priekš. Kalnietis kundze. Eh, es um, gribu teikt, ka man bija iespēja iepazīstināt ar Elizabetes Jēglas ziņojumu dažādās uh, Latvijas lauks sieviešu organizācijas. Un man Es vēlētos apsveikt ziņotāju Jēglas kundzi, jo pēc iepazīšanās es saņēmu atpakaļ apliecinājumu, ka ziņojumā ir ietverts viss būtiskākais, kas ir svarīgs tām sievietēm, kas strādā lauksaimniecībā laukos. Un tāpēc es vēlos uzsvērt vēlreiz, ka viens no ļoti svarīgiem līdzekļiem, kas veicina Eiropas lauku sieviešu pilnvērtīgu un līdztiesīgu iesaisti ekonomikā ir sieviešu uzņēmēju organizāciju tīkla veicināšana lauka apvidos. Es uzskatu, ka tā ir piemērot kopējās lauksaimniecības politikas lauka attīstības programmu pielietošanas joma ir jāveicina, tā ir jāveicina, tā skaitā ar finansiālu atbalstu, lauku sieviešu organizāciju veidošana un ilgtspējīgi. Svarīgi ir pie, pievērst uzmanību gan organizāciju un to sadarbības ilgtspējai, gan mikrokredītiem, to pieejamībai, kas ļautu uzsākt uzņēmēju darbību. Tāpat es uzskatu, ka ir interesanti un atbalstam arī mentoringa kustība, kurā Sievietes uzņēmējas kam jau ir pieredze, dalās pieredzē un atbalsta citas sievietes, kuras tikai sāk uzņēmēju darbību. Vēlreiz mani apsveikumi eh, ziņotājai Elizabetei Jēglei. Paldies! Bene, chiude il dibattito il vicepresidente Bové. A te, José. Paldies, un pēdējais runātājs ir Bovēkungs. Arī es atbalstu šo ziņojuma projektu. Tas ir ļoti interesants. Un tajā ir daudz dažādu elementu, no kuriem es gribētu izcelt vienu. Strasbūrā mēs pagājušajā nedēļā balsojām par um, pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu, un ir ļoti svarīgi arī, lai šis jautājums lauksaimniecībā nodarbinātajām sievietēm tiktu atrisināts viņām pieņemamā veidā, lai pilnībā uh, šī atvaļinājuma iespējas var izmantot arī lauksaimnieces, laukstrādnieces, un lai šis atvaļinājums pat būtu viņām garāks. Tāpat ir jāatrod saikne ar diskusijām par kopējo lauksainiecības politikas reformu kopumā. Komisijas ieceres mums ir zināms, ir paredzēts vairāk attīstīt mazos uzņēmumus un jēdziens kopīgi uh, uzņēmumi vai kopuzņēmumi, kas dažkārt tiek lietots. Uh, vai, piemēram, jautājums, ka sievietēm un vīriešiem ir vienādas tiesības uzņēmumos, arī šajā ziņā daudzām valstīm vēl ir daudz darāmā, jo šeit līdztiesība nav nodrošināta. Paldies! Paldies! Un pirms es došu vārdu Jēglas kundzē vēlreiz, es gribētu lūgt komisijas pārstāvi Pozīkungs lūdzu. Um, first we would like to thank Pirmkārt, mēs vēlētos pateikties Eilas kundzei par to, ka viņa uzņēmās šo iniciatīvu, un mums ir liels prieks redzēt šo ziņojumu. Uz doto brīdi otrajā pilārā KLP ir iespēja atbalstīt sievietes uzņēmē darbībā, un Jēglas kundzes ziņojumā ar vāciski, ar aigen ekonomikas viņa ir aprakstījusi, ka pašdinamika, kā uzņēmēja darbības, kas varētu tikt atbalstītas, bet uz doto brīdi mums nav nemaz tik daudz piemēru. Mēs domājam, ka vairāk varētu darīt šajā jomā. Komisija centīsies uh, radīt iniciatīvas, lai uh, un attīstītu turpmākās politikas. un attiecībā uz sieviešu lomu lauksaimniecībā. Eh, šeit dalībvalstīm ir jauna direktīva par eh, vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm piemērošanu, un mēs ceram, ka drīz eh, būs līdzīga darbība no dalībvalstu puses attiecībā uz lauksaimnieku partneriem. Paldies! Grazie al signor Brose e adesso... Paldies! Tagad lūdzu, Elizabete, lūdzu, jūs varat atbildēt uz jautājumiem un komentāriem un atbildēt uz visiem labajiem vārdiem. Vēlreiz paldies, priekšādātā kungs! Paldies visiem kolēģiem un kolēģēm, kas izteica komentārus. Es gribētu sākt ar komisijas pēdējo komentāru Tiešām tā ir, kā jūs teicāt, un tas, ko jūs minējāt, tieši ir mans mērķis jaunajās debatēs par kopējo lauksniecības politiku pēc 2013. gada. Mums ir jānāk klajā ar priekšlikumiem, izmantojot šo ziņojumu, arī piedāvājot piemērus. Tieši to mēs vēlamies, un tieši tāpēc šis ziņojums arī tika izstrādāts. Un es mēģināšu atbildēt atsevišķajiem kolēģiem. Es visiem, visus aicinu nākt pie manis eh, pat tiešo un runāt, pārunāt visus jautājumus. Mums ir arī daudz laika. 26. janvārī būs balsojums komitejā, un plenārsēdē balsojums būs tikai martā, tātad mums ir tiešām daudz laika arī, lai ievāktu informāciju no organizācijām dalību valstīs. Es tiešām gribētu, lai šī tēma tiktu popularizēta pēc iespējas vairāk. Interesanti ir tas, ka visi pieminētie jautājumi un tēmas bija arī atsauksmēs, ko es saņēmu. Un arī bija runa par šīm prasībām, ko es savā ziņomā formulēju mazāk kategoriski. Un ziņojums arī nevar būt eh, bezgalīgi garš, ir noteikts punktu skaits, ko es varu izmantot, bet es noteikti varu vēl izmantot uh, grozījumu priekšlikumus. Bērnu aprūpes iespējas lauku rajonos. Rej Par to es dzirdēju no itāļu kolēģiem. Vācijā mums šāda problēma vai šāds jautājums nav bijis zināms sieviešu atbalsts biznesā un iespēja iesaistīties pārvaldes organizācijās. Par to runāja kolēģis Cezāre. Sievietes uzņēmējas vai sievietes uzņēmē darbībā un sieviešu lomu um, un aicinājums uh, stiprināt sieviešu lomu. To, par to runāja Harkinas kundze un Palsens kundze. Es gribētu arī jums uzreiz atbildēt. Tas, ko jūs kā problēmu uz, no, nosaucāt, tas vairāk ir tāds valodas jautājums. Vācijā laukos vairāk saka zemniece, tātad uh, ģimenes uzņēmuma darbiniece. Uh, un um, lauksaimniece vai fermere. Un šīs lauksaimnieces ir nevis zemnieces vai ģimenes uzņēmuma darbinieces, bet vienkārši sievietes, kas dzīvo un strādā laukos. Šeit ir vēl tāds, nu, nav īsti um, skaidrība tieši jēdzienos, un tāpēc rodas um, pārpratumi. Uh, sievietes laukos var būt arī uh, patstāvīgas, neatkarīgas, pašnodarbinātas uzņēmējas. Viņas var vadīt lauksaimniecības uzņēmumu vai lauku saimniecību, un sievietes var arī dzīvot laukos un strādāt jebkādu darbu, un arī šajā ārpus lauksaimniecības, un arī šajā ziņā mums noteikti ir uh, jāpiedāvā sievietēm vairāk dažādu darba vietu laukos. Un tas ir arī viens no mērķiem, kāds tika noteikts ar šo ziņojumu. Par bērnu aprūpi. Es pati biju ļoti pārsteigta par to, cik daudz uh, jautājumu un ieteikumu es saņēmu par šo. Runa ir sastajā punktā par tādiem kā pamatnosacījumiem. Harkins kundze, jūs jautājat par tiem. Šeit eh, ir domātas nu, dažādas kompetences jomas, par ko atbild atšķirīgas komitejas, bet es kā nu, šī ziņojuma autore gribētu uzsvērt, ka ienākumi nāk no dažādiem avotiem, un mēs jau varam uzsvērt to, kas interesē tieši mūs, kas ir mūsu specifika, bet jūs, kas strādājat citās komitejās, jūs jau varat izmantot šo ziņojumu, lai īstenotu savas intereses. Par um, Tātad, kā es jau teicu par bērnu aprūpi, es joprojām vēl gaidu uh, grozījumu priekšlikums, un tad par sieviešu pārstāvību. Protams, ir jābūt kvotai līdz 40%. Priekšlikumi, ko es saņēmu, bija dažādi. Es centos atrast tādu nepārāk kategorisku uh, um, formulējumu, bet uh, es gribētu paskaidrot sekojošo. Nākamais punkts par sieviešu kvalifikāciju lauksaimniecības uzņēmumos ar to ir saistīts. Mums ir jāprasa noteiktas lietas, bet es gribētu ar šo ziņojumu gribētu uzmundrināt sieviešu organizācijas. Uh, izmantot to, kas jau pastāv, izmantot iespējas, kas ir pieejamas, iegūt vairāk informācijas. Iespēju ir daudz, sievietēm ir iespējas gan radīt, gan veicināt attīstību, un sievietēm ir iespējas arī dot impulsus. Par Paulsens kundzes jautājumu es jau runāju, tad šeit ir tas ir terminoloģijas jautājums. Uh, Nikolson kungs, jūs pareizi teicāt, pēdējo 40 gadu laikā lauks, lauku teritorijās ir notikušas lielas izmaiņas. Un es tiešām priecāšos par grozījumu priekšlikumiem, kuros tas būs atspoguļots. Lai tā tad mēs tiešām varam runāt par labāku dzīves kvalitāti laukos, par šo sieviešu bērnu kopšanas atvaļinājumu, vai to var iekļaut šeit eh, ziņojumā, es nezinu, to var mēģināt, bet balsojot pagājušajā nedēļā Strasbūrā, es balsoju pret, jo, manuprāt, šī tēma piedar pie subsidiaritātes, bet es esmu gatava ņemt vērā jūsu uh, ieteikums šajā ziņojumā par šo tēmu šeit runāt. Bovēkungs, jūs runājāt par kopuzņēmumiem un par to, lai izmaksas vai ieņēmumi būtu līdzvērtīgi sadalīti starp sievietēm un vīriešiem. Es esmu diskutējusi par šo jautājumu. Es ar nepacietību gaidu gan grozījumu priekšlikumus, gan komisijas atzinumu par šo, gan arī to, ko teiks dalību valstis. Nu, jautājums vai prasība ir skaidra, bet tā īstenošana nebūt nebūs vienkārša. Vēlreiz paldies, un es labprāt turpināšu pārunas par šo ziņojumu, un es gribētu, lai mums būtu nevis simtiem grozījumu, par kuriem jābalso, bet lai mums pirms tam izdotos panākt kompromisu, kas mums visiem šķiet labs. Paldies! Grazie allora a Elisabeth Jäger. Paldies Jēlis eh, kundzei par padarīto darbu. Vēlos visiem atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš par šo ziņojumu ir 16. novembris pusdienlaiks. Tālāk pāriesim pie piektā darba kārtības punkta - lauksaimniecība un starptautiskā tirzniecība. Kā jūs zināt, kolēģi, starptautiskie nolīgumi par tirzniecību un tirzniecību ar lauksaimniecības produktiem liber liberalizācija, tas ļoti lielā mērā ietekmē Eiropas produkciju. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā jautājumā, lai pārliecinātos, ka Eiropas produkti joprojām ir ar augstu kvalitāti un konkurētspējīgi, un vienlaicīgi tiktu cienīta uh, eh, dzīvnieku veselība, un tas netiktu saskaņots ar tirgu, kas neatzīst tās sociālās vērtības, kas ir iekļauts mūsu produkcijā. Mums ir jāizvairās no negatīviem konkurētspējas efektiem, eh, ko rada eh, dalībnieki, kas, tirgus dalībnieki, kas ir ārpus Eiropas Savienības, jo viņiem reizēm ir eh, nozīmīgas konkurētspējas priekšrocības šajā jomā. Tādēļ ir jādod priekšroku lielākai starptautiskai konverģēcijai par starptautiskajiem vides un uh, sociālajiem standartiem. Papastamkovs kungs ir referents šī ziņojumā, zinu, ka ir iesaistīta ar, saistībā ar konvencijas 50. pantu arī citu komiteju. Un tagad došu vārdu referentam un atgādinu, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. novembrim. Čerģijos lūdzu. Paldies! Es pievērsīšu dažiem aspektiem ziņojumā un, protams, arī runāšu par rezolūcijas priekšlikumu. Tagad, kad Eiropas Savienība lemj par to, kā jāmainās kopēja lauksainsības politikai, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, lai lauksainsības politika tiktu saskaņot ar ārējās tirdzniecības politiku un tieši šī koherence kļūst ar vien nozīmīgāka un lauksaimniecības politikas ietvaros Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai lauksaimniecības multifunkcionālā loma tiktu pilnībā nu, ievērota un īstenota praksē. Eiropas Savienības komisijas pieeja paredz, ka lauksaimniecību uh, sadala noteiktos sektoros. No vienas puses mums ir uh, vienošanās par to, ka laižot Eiropas Savienības tirgū trešo, trešās um, jauntīstības valstu lauksainiecības produktus, Mēs savukārt iegūstam noieta tirgus mūsu uh, rūpniecības ražojumiem. Bet, protams, ir jābūt gataviem uh, pārunām, kas notiek startautiskā mērogā. Es gribētu izmantot piemēru ar Merkozūru valstīm. Uh, Vienošanās ar Merkosur valstīm liecina par to, ka mēs gribam šīm valstīm ierādīt tādu īpašu, specifisku lomu attiecībās ar mums. Un komisija tagad ir apņēmusies atsākt pārunas, bet pirms tam tā nav izpētījusi, kā uh, šo pārunu rezultāts varētu ietekmēt Eiropas Savienības lauksaimniecību. Un, manuprāt, starptautiskās uh, Uh, pārunās, runājot par jebkuru lauksaimniecības sektoru, Eiropas Savienībā ir jābūt konkrētai pieejai, kas nodrošinātu līdzsvaru starp iekšējo ražošanu, eksportu un lauksaimnieku ienākumu stabilitāti un lauksaimniecības produktu tirgu Eiropas Savienībā. Es minēšu vienu piemēru. Uh, Tas, ka Eiropas komisija ir piekāpusies cukura nozarē attiecībās ar Latīņu Amerikas valstīm, tas apdraud Eiropas uh, cukura sektora stabilitāti. Un šis sektors jau ir cietis no visai smagām sekām tieši šo 2006. gada cukura nozares reformu dēļ komisijas risinājums bieži ir finanšu kompensācija kā priekšlikums, un līdz ar to tā vēlas nu, tā kā samazināt negatīvās sekas Eiropas tirgos, bet uh, neraugoties uz šīm finansiālajām iespējām, tomēr um, šīs, šī finansiālā kompensācija nevar uh, pilnībā kompensēt to, ka tiek likvidēti lauksaimniecības uzņēmumi. Mēs runājam par to, ka ir jānodrošina lauksaimniecības produktu kvalitāti, tāpat ir jābūt piegādes drošībai, un tikai tādā gadījumā lauksaimniecība Eiropas Savienībā vispār var izdzīvot. Ir ļoti um, stingras uh, higienas normas Eiropas Savienībā. Uh, bet es domāju, ka import, attiecībā uz importu ir jāpiemēro tieši tādi paši standarti, kādus mēs attiecinam uz saviem ražojumiem, un tādā veidā tiks saglabāta Eiropas lauksaimnieku konkurētspēja. spēja lai tiktu pasargāti gan ražotāji, gan arī patērētāji Eiropas Savienībā. Ir jābūt efektīvai kontrolei Eiro, pie Eiropas Savienības robežām, taču šķiet, ka Eiropas komisija nav gatava tirzniecības nolīgumu ietvaros pieprasīt, lai šie standarti un prasības tiktu attiecināt uz importētajiem produktiem. Un, manuprāt, pirms noslēgsies debates par nolīgumiem. Arī trešajām valstīm ir jāsaprot, ka tām būs jāņem vērā standarti, ko mēs piemērojam paši sev. Ir jānodrošina, lai Eiropas Savienības intereses tiktu ievērotas un Eiropas Savienībā izplatītajiem lauksaimniecības ražojumiem jābūt ar augstu kvalitāti, bet to nevarēs nodrošināt, ja mūsu partneri, tātad citas valstis, rīkosies saskaņā ar citiem noteikumiem. Runājot par Dohas sarunu kārtu, komisijai ir izstrādāts priekšlikums, tāds kā piedāvājums šīm pārunām, kaut gan jaunākais prezident, PTO prezidentūras teksts, tātad draft modalities lauksaimniecībai liecina par to, ka Eiropas Savienības piekāpšanās vai izrādītā labā griba nav tikusi pienācīgi atalgota. Atbilstoši Eiropas Savienības mandātam piekāpšanās nedrīkst, bū, nedrīkst iet tālāk uh, par to, kādu, ar kādu mēs varam samierināties, veidojot mūsu politiku līdz 2013. gadam. Un arī divpusējām pārunām par tirzniecības nolīgumiem ir jā, jāstrādā saskaņā ar šiem pašiem noteikumiem, par ko es runāju iepriekš. ir arī citas prioritātes. Tā geogrāfiskās izcelsmes norādes ir ļoti būtiskas, lai produkti būtu izsekojami. Un vēl noslēgumā gribētu uzsvērt, ka divpusējā līmenī komisijas pieeja mūs neapmierina, jo komisija saka, ka kā geogrāfiskās izcelsmes norādes uh, var iekļaut tādā kā sarakstā, kas būs spēkā tikai Eiropas Savienībā, neuzliekot to kā pienākumu mūsu partneriem startautiskajā arēnā. Tie būtu varbūt daži svarīgākie aspekti. Un tāpat kā Jēglis kundzes gribētu uzsvērt, ka uh, labprāt iepazīšos ar grozījumu priekšlikumiem un labprāt strādāšu pie kompromisa izstrādes, lai ziņojums būtu līdzsvarots, atspoguļotu visu intereses, jo šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks Eiropas lauksaimniecības politikai. Paldies! Paldies, Papastamkos kungs! Tā, tagad jau man ir daudz runātāji, kas pieteikušies. Karenskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju apsveikt papastomkas kungu ar viņa ziņojumu projektu, jo tajā ir ņemtas vērā daudzu cilvēku izteiktās bažas, daudz Eiropas ražotāju bažas par tirzniecības jautājumiem Piemēram, tiek runāts par daudzpusēju reģistra izveidi, par sarunām ar PTO, par eh, sūdzībām par neatbilstību, par izcelsmes marķējumu, piemēram, par riskiem, kas ir saistīti ar tirzniecību. Paldies, papastomkas kungs, bet nu no Spānijas puses mēs iesniegsim vairākus grozījumus, jo mēs piekrītam ka mums ir jānodrošina savstarpējības princips, lai tirgus būtu līdzsvarots un lai netiktu sniegtas kaut kādas nepamatotas privilēģijas citu valstu importētājiem. Tagad, kad mēs esam uzsākuši sarunas ar Merkosur valstīm, šī ir tāda zelta iespēja praksē ieviest to, ko mēs runājam. Bet, nu, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Maroko gadījumu, tad uh, Tur nav atsauksmes uz mums svarīgiem jautājumiem. Mums ir lielas bažas par to, kā šis nolīgums ietekmēs Eiropas ražotājs, piemēram, tomātu audzēšanas nozarei. jo šī būs iespēja, kur mums radīsies daudz ātrāk nekā runājot eh, par Merkasur valstīm. Uh, ja mēs pieskaramies banānu problēmai, tad mēs kā Spānijas delegācija iesniegsim grozījumus par šo problēmu, lai banāna arī tiktu ņemta vēlā un, un lai e, šis jautājums tiktu ņemta vērā arī sarunās ar trešajām valstīm par puķēm, par ziediem. Arī par to mēs gribam runāt, jo šī nozara kļūst aizvien svarīgāk arī kopienas ražošanas uh, praksē. Un nobeigumā 22. pants kur ir runāts par PTO sarunām un par to, ka tam nebūtu jāietekmē pārtiks, un, pārtiks ražošanas uzņēmumi augļu un dārzeņu nozarē. Un šeit konkrēti runa par tomātiem no Marokas. Šajā gadījumā e, rodas tirgus neregularitātes, un ar to saskārušies kopienas ražotāji. Šī būtu laba iespēja teikt, ka mums ir jārisina šī problēma, kas eksistē jau diezgan ilgi, vismaz gadu. Tad, kad jaunais līgums sāks, stāsies spēkā, tad vēl lielāks skaitējums tiks nodarīts Eiropas ražotājiem. Paldies, šis jārisina politiski. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs runājam par šo ziņojumu, tad mums ir jāizvēlas starp divām iespējām, kas abas nav īsti godīgas. Vai mēs domājam vairāk par zemniekiem trešajās valstīs? Un ja mēs atbalstam savējos, tad viņiem varbūt būtu negodīgi, pret viņiem būtu negotīgi tas, kā mūsu konkurences nosacījumi vērstos pret viņiem, tīpaši, ja mēs subsidējam kādus produktus. tad no šo cilvēku perspektīvas viņiem nebūs tādas pašas iespējas iekļūt mūsu tirgū. Mums jānodrošina, ka šādas iespējas ir, saka Marvai kundze. Bet ja mēs skatāmies uz šo lietu no Eiropas zemnieku perspektīvas, ir ja īpaši no tādām uh, bijušajām sociālismu valstīm kā Ungārija, arī viņi ir grūtā situācijā, un viņi saka tieši to pašu, uh, ka šāda sistēma būtu negodīga pret viņiem, jo viņiem ir jāspēj būt konkurētspējīgiem, un viņi nespēja efektīvi konkurēt ar tiem zemniekiem, kam nav tāda paša standarta un nav tādas pašas prasības kā Eiropas zemniekiem. Realitātē, piemēram, jauno valstu zemniekiem subsīdijas ir zemākas nekā veco Eiropas Savienības dalību valstu zemniekiem. Tāpēc mēs varam runāt par netaisnību abās pusēs. Varbūt, ka ir kāda trešā iespēja. Varbūt, ka Eiropas Savienība varētu pieņemt, ka katra valsts varētu būt lauksaimnieciski neatkarīga, katra kopiena varētu būt lauksaimnieciski neatkarīga. Un tad zemnieki paši varētu ražot priekš sava tirgus. Un tad mēs e, varētu runāt tikai par tādu produktu eksportu no trešajām valstīm, kuras šeit vienkārši nevar saražot, vai arī eksportētu tikai tādus produktus, kurus trešajās valstīs nevar saražot. Runājot par Eiropas patērētājiem un par viņu veselību un labturību, labklājību un arī par uh, vides jautājumiem, man liekas, ka tas būtu tas godīgākais, labākais risinājums. Tas ļaut arī samazināt transporta izmaksas un transporta attālumus. Mēs zinām, ka tirzniecība ar pārtiks produktiem starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm nāk par sliktu visām pusēm, gan importējošām, gan arī eksportējošām valstīm. lauksaimniecības produktu tirsniecība, ko vada PTO, nāk par sliktu visām pusēm. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas valstis šajā ziņā ir neatkarīgas. Ungārijā, Ungārijas patērētājiem ir jālieto Ungārijas zemnieku ražotie produkti, kas ir veselīgi un uh, nāk par labu šiem cilvēkiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Mišelam Dantē vārds. Paldies! Pirmkārt, gribēju pateikties kolēģim par šī ziņojuma projekta sagatavošanu. Man liekas, ka lieliski ir tas, ka šis ziņojums eh, ir tāds diezgan stingrs, un tas parādās visos punktos, jo ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējo nedēļu laikā, gan komitejā, gan parlamentā, būtu jāpieņem tāda stingra, skaidra nostāja par šiem jautājumiem. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz cukuru jautājumu, tad mēs varētu līdzīgu attieksmi izmantot arī attiecībā uz banāniem no citām pasaules vietām. Piemēram, banānu ražošanu Karību jūras reģionā. Pagājušo nedēļu mēs balstojām par minimālo algu kā vienīgo risinājumu. Tas nav pieņemam, jo mēs nevaram vienkārši ziedot veselus reģionus dažu industriālu interešu apmierināšanas vārdā. Es jau šajā komitejā iepriekš esmu teicis un gribu to vēlreiz atkārtot. Neatkarīgi no tā, cik laba ir robeža kontrole, patērētājiem nekad nebūs tādas pašas garantijas, kā tā kontrole, kur veids visā piegādes ķēdē, un Eiropas patērētājiem tas ir jāsaprot. Un sarunu vedējiem arī par to būtu visu laiku jāatcerās. Un pašās beigās es gribēju pieskarties tam, kas pagājušo nedēļu notika Eiropas parlamentā. Mēs pieņēmām grozījumu 30. pantam eh, dokumentam par attiecībām ar Dienvidamerikas valstīm. Un tur bija runāts par eh, kopēju lauksamniecības politiku un par to, kā komisijai tālāk būtu jārīkojas. bet tur bija arī pants eh, par pilnvarojumu maiņu, un tas, diemžēl, netika atbalstīts. Bet mēs redzējām, cik maz eh, daži no mūsu kolēģiem vispār saprot, kas realitātē notiek lauksaimniecības reģionos. Un viņi nebija izpratuši, kāda situācija pašlaik ir lauksaimniecības nozarē, kad pievienojās 12 jaunās dalībvalstis. Un man liekas, ka šim ziņojumam būtu mūs jānoliek atpakaļ tai pareizajā vietā. Paldies! Palsens kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es iestājos par brīvo tirzniecību, bet, protams, tai jānotiek godīgi līdzvērtīgi. Mēs, protams, varam tirgoties ar pārtiks produktiem, bet ir arī pats par sevi saprotams, ka Eiropas lauksaimnieki strādā saskaņā ar noteiktiem noteikumiem un normām. Un tas savukārt nozīmē, ka nevienmēr viņiem ir jākonkurē ar tiem ražotājiem, kas nevar izpildīt šīs, šos drošības noteikumus. Mums Eiropas Savienībā ir noteikumi, kas attiec uz visiem. Un PTO līmenī vai divpusējās, eh, divpusējo nolīgumu pārunās ir taču iespējams noteikt, kāds drošības līmenis tiek ievērots bet ir arī nozares vai sektori, kur faktiski nav absolūtu vienotu noteikumu, ko ir iespējams kontrolēt, un sevišķi tas saistās ar dzīvnieku drošību, dzīvnieku labturību. Šeit mums nav vienotu noteikumu par šo kopējo dzīvnieku labturību. Un es gribētu iestāties par to, ka vajadzētu padomāt, palauzīt galvas mazliet par šo. Ja mēs nosakām vienotu standartu, ko ir iespējams kontrolēt un uzraudzīt, tad būtu daudz vieglāk arī piedalīties pārunās un debatēs par brīvo tirzniecību, kas vienlaikus ir arī taisnīga. Paldies! Paldies, Palsenes kundze, Žozē Bovē, lūdzu. Oui, moi, à, à mon tour, je voudrais, euh, comme Michel Dantin. Euh, Tāpat kā Dantēna kungs, es arī gribēju teikt, ka šis ir ļoti labs teksts, labs dokuments. Es to varu mierīgi atbalstīt, man nekāda problēma nav. Tomēr man liekas, ka varbūt nepieciešams pievienot uh, dažus skaidrojumus par pasaules tirzniecību. Mēs runājam par starptautisko tirsniecību lauksaimniecības jomā, bet mums ir jāatceras, ka tikai 8% no visiem lauksaimniecības produktiem, kas tiek patērēti pasaulē, tiek šādā veidā tirgoti. Un šeit es runāju par starpkontinentālu tirzniecību, nevis par tirzniecību Eiropā. Varbūt mums būtu lielāka uzmanība jāpievērš arī dažu uzņēmumu nozīmē, un šeit ir runa par uzņēmumiem, kas neievēro nosacījumus, piemēram, uzņēmumu, kas gūst ienākumus no starptautiskām transakcijām, no starptautiskām sarunām, piemēram, eh, iegūst kaut kādu tirgus daļu kaut kur, uh, Eh, piemēram, Brazīlijā, jo viņi zina, ka drīz būs vienošanās ar Eiropas Savienību, un viņi vienkārši grib izveidot platformu, lai kaut kādā veidā iekļūtu mūsu tirgu un eksportētu uz šejieni. Bet mēs zinām, ka putnu gaļas ražošana pašlaik ir apdraudēta, un tas attiec uz dažiem citiem produktiem. Jā, jūs labi uzsvērāt jautājumu par cukuru, jo tur ir problēmas. Uh, it īpaši saistībā ar tirzniecības nolīgumiem ar Dienvidamerikas valstīm, piemēram, Peru gūst ļoti labu, ļoti lielu labumu no kvotu sistēmas. Mums būtu jāpadomā, kas tad šeit īsti ir tas labumu guvējs, jo varētu rasties problēmas. Banāņu jautājums. Karību jūras jautājums ir svarīgs, tāpat kā Kanāru salas. Mums jābūt stingriem savā pozīcijā, mums nevajadzētu uzsvie, uzspiest banānu nosacījumus valstīm, kurām no tā nav nekāda labuma, runājot par sniedzniecību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Ir ļoti grūti saistīt šo lietu ar izēvielu un tīpaši dārzeņu proteīna ieviešanu. Visam drīz par šo būs ziņojums, varbūt, ka arī uh, to varētu pieminēt šajā dokumentā. Haslinkungs uz to atsaucās savā ziņojumā, bet mums ir nepieciešams līdzsvars šajā tirzniecības plūsmā. Paldies! Nikolson kungam vārds saka priekšsēdētājs. Liels paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, Es gribēju apsveikt papastam, kas kunga ar ļoti labu ziņojumu. Man liekas, ka tas ir sagatavots īstajā brīdī kad mēs no šīs komitejas varam noskūtīt skaidru ziņu visiem, kas mūs uzklausa. Mums Eiropā ir liela problēma. Neatkarīgi no tā, kur pasaulē jūs dodaties, visi grib iekļūt mūsu tirgu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viens no labākajiem un visizdevīgākajiem tirgiem pasaulē. Mums ir situācija, un referents to nosauca tā, ka, ja mēs runājam par nākotnes eh, nolīgumu ar Merkasur valstīm, tad visi, kas uz to skatās, visi, kas to, visi, kas mēģina tam sekot, redz, ka šāds nolīgums varētu būtiski graut lauksainiecību Eiropā, jo viņiem nav tādu pašu Ražošanas nosacījumi tev tādas pašas izmaksas un nekas nav tāds pats. Mēs šeit nerunājam par vienlīdzīgām pusēm, ir lielas atšķirības. Mums ir skaidri jānorāda, ka no Eiropas puses nāks noteiktas eh, prasības, noteiktas direktīvas, kas ir jāievieš šo valstu likumdošanā, un, un vajadzētu norādīt, ka nevarēs ievest produktus, kas neatbilst mūsu standartiem, un tas ir tas, kas mani uztrauc, un tas, kas mums būtu e, jādara. Runājot par, par PTO, jā, mums būs pie tā jāatgriežas, jo ir skaidrs, ka kaut kādā brīdī mums tomēr būs jāpanāk vienošanās ar citām pusēm pasaulē, bet mums ir jānodrošina, ka, ja mēs Eiropā pārstāvam mūsu ražošanu, uh, Un es šeit pavisam nopietni gribu jautāt par komisijas morālo nostāju, uzsākot sarunas ar Merkosur. Un tagad viņi ir vienkārši tā bezkaunīgi šeit ieradušies un paziņojuši, ka viņiem ir pilnvarojums to darīt. 95. gadā tad bija tikai 15 Eiropas Savienības dalībvalstis. Eiropa pat vēl nebija un ir daudzas, daudzas lietas mainījušās. Tagad ir 27 valstis Eiropā. Uh, Un man liekas, ka šāds apgalvojums pilnīgi man vismaz nav ticams. Es piekrītu tam, ko teica Antenkungs. Viņš jau ir aizgājis gan. Jā, es balsoju, es balsoju par, bet lielākā daļa deputātu pagājuši nedēļ vispār nesaprata, par ko viņi vispār balso. Un ja viņi būtu, tad varbūt viņi būtu balsojuši savādāk. Ilgtermiņā mēs jau visu varam izlabot. Bet šāda attieksme, kas pārstāv, šāda attieksme no cilvēkiem, kas pārstāv lauksaimniecības sektoru, nepie kā nenovedīs. Daudz saka, ka tirsniecība ir svarīgāka kā lauksaimniecība. Bet es atvainojos, BMW tirgošana nav svarīgāka par pārtikas ražošanu. Un mums būtu pareizi jāpārstāv lauksaimniecības sektors un jā, jāvirz uz priekšu viņu prioritātes. Es esmu. Man ir apnicis, ka zemnieku organizācijas uh, vaino politiķus, kad kaut kas ir slikti un uzņem, uzņemās visu slavu tad, kad viss ir kārtībā. Man liekas, ka viņiem būtu jāstrādā ar mums daudz efektīvāk, daudz loģiskāk, un es negribu, lai viņi vienkārši rada kaut kādus visrakstus avīzēs, uh, bet lai viņas normāli strādā, jo nākošo trīs gadu laikā būs viss nozīmīgākais laiks KLP ziņā, un ja mēs viņus neaizstāvēsim, kas tad cits to darīs priekšsēdētāji? Protams, ka mēs to darīsim, saka priekšsēdētājs. Tagad Džordžam Lainam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribēju apsveikt apapas Tamkas kungu ar viņa ziņojumu. Es īsti neesmu pārliecināts, par ko te runāja Nikolsona kungs, par kuriem kolēģiem, bet nu viņa runa bija ļoti kaismīga. Bet es gribēju pievērsties tam pašam jautājumam, kas ir apskatīts arī šajā ziņojumā Merkusur sarunām. Man liekas, ka šajā ziņojumā tiek pievērsta uzmanība uh, tam, kā parlaments ir reaģējis uz Merkosur sarunu atstāš, atsākšanos. Komisija šeit nekāda negribēja iesaistīt parlamentu, nekādu vēl mēs neredzējām. Un man liekas, ka nu vismaz tas būtu pieklājīgi informēt parlamentu, ka šādas uh, lietas atsākās. Nevis, uh, ka mēs uzzinām par, par šo no preses. ja mēs runājam par Merkosoru līgumu, tad šeit eh, jāpiemina 400 tūkstošu tonu lielopu gaļas, kas tiks ievestas Eiropā. Tad tas ir ļoti liels apdraudējums eh, attiecīgajam lauksaimniecības ražošanas sektoram, pat lielāks nekā KLP reforma. Jā, mēs esam visi pievērsusies KLP reformai, un šis darījums varētu tikt noslēgts tikmēr. Uh, Un tad tam, ko mēs darīsim KLP reformas ietvaros, vispār nebūs jēgas, jo mēs nevarēsim nodrošināt ilgspējīgu nākotni lauksaimnieciskai ražošanai Eiropā. Man liekas, ka ziņojumam vajadzēja iet vēl tālāk un lūgt veikt pilnu ietekmes izvērtējumu Komisijai tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk un jāpastāsta par to arī parlamentam, lai mēs paši varam redzēt, kāda tad būs ietekme, ja šis Merkasūra darījums tiks noslēgts. Un šeit es saku jā. Es saprotu, ka otriem sarunu raudam būtu jāsākās šonadēļ, skaidrs, ka tad kaut kāds progress ir panākts. Mums vajadzētu šādu ietekmes notekmi, novērtējumu, lai mēs redzētu, cik liels kaitējums varētu tikt nodarīts, un vai mēs redzētu, un lai mēs redzētu, vai sarunu vedēja pilnvarojums eh, atbilst eh, viņu veiktajiem darbam. Otkārt, es gribēju uzzināt, cik tālu sarunu vedēji var virzīties sarunās ar Merkosur valstīm, cik tonnas, piemēram, viņi var ļaut iekļaut šajā uh, līgumā un kādi aizsardz pasākumi tiek plānoti pēc tam, kad šāds te darījums varētu tikt noslēgts. Es gribētu lūgt komisijai mums nākotnē vismaz pastāstīt par to, kas notiek ne, tā vietā, lai mēs, mēs, lai mēs uzzinātu par šāda veida lietām no preses. Otkārt, vajadzētu arī ietekmes novērtējumu veikt un nodrošināt lielāku skaidrību par pilnvarojumu sarunu procesā. Man liekas, ka šī informācija arī mums ļoti būtu vajadzīga, piemēram, par kaut kādiem grozījumiem, lai varētu nodrošināt komitejas atbalstu. Paldies! Paldies, Džordž! Paldies, priekšsēdētāji! Dievs arī papastamkas kungam par sagatavoto ziņojumu. Es zinu, ka mums ir uh, pārstāvs, kurš ļoti stingri iestājās par mūsu interesēm intrakomitejā. Un paldies visiem kolēģiem, kas pagājušajā nedēļā balsoja par grozījumu. To iesniedza 77 deputāti, un es domāju, ka tas bija ļoti nozīmīgs balsojums, tādēļ es aicināju personālu balsojumu, lai redzētu, kurš balso par kopā ar mums. Platī. Runājot par lauksainsības importu veicināšanu, tad tiem ir jābūt, protams, saskaņā ar mūsu noteikumiem, mūsu nosacījumiem visos sektoros, gan attiecībā uz augiem, gan dzīvnieku labturību un tā tālāk. Es, manuprāt, mums ir tiesības to pieprasīt. Es atkārtoju, ka šos standārtus nevar dalīt vai kaut kādās kategorijās vieni svarīgāki, citi mazāk. Ja mēs runājam par stingriem noteikumiem augu aizsardzības līdzekļu jomā, un ja eksperti uzskata, ka ka šie līdzekļi ir draudi, vesel, rada draudus veselībai, tad mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropā uz Eiropu tiek importēti produkti, kas ir, kuros ir izmantot šie indīgie auga aizsardzības līdzekļi. Bet ja no produkti ir kvalitatīvi, tad mums arī nav iemeslu to importu aizliegt. Par šo jautājumu nekādu šaubu nav. Un runājot par Merkozūra pārunām, tad šeit, manuprāt, komisija ir pieļāvusi rupju taktisku kļūdu. Komisija, protams, varēja atsaukties uz pilnvarojumu no pagātnes, bet bija ļoti liela kļūda neinformēt parlamentu, atstāt parlamentu neziņā Un, manuprāt, attiecīgajam komisāram vajadzētu mūs apciemot, lai viņš var atbildēt uz visiem mūsu. Savulaik es strādāju Vācijas parlamentā tieši ar šiem jautājumiem. Toreiz parlaments vēl atradās Bonnā. Un tieši bieži bija tā, ka runājot, ka tieši tie, kas vēlējās atvērt visas robežas tirgumu, tiem bija visaugstākie žogi ap viņu privātajiem zemes gabaliem. Un tā ka tā tomēr ir pretruna, tas nav ticami prasīt tirgu atvēršanu, vēloties pasargāt sevi. Mēs zinām, ka brīvai tirzniecībai ir jābūt, bet šai brīvajai tirzniecībai ir jānotiek balstoties uz taisnīgiem, līdztiesīgiem noteikumiem. Un runājot par KLP reformu, mēs nevaram mēnešiem par to diskutēt. Mums ir vajadzīgs labs kompromiss un nedrīkst pieļaut, ka komisija neņem vērā mūsu debates un mūsu kompromisu un vienkārši neņem vērā to, kas notiek Eiropas parlamentā. Es domāju, ka mēs pat uh, neņemot vērā mūsu partiju atšķirības, esam spējīgi panākt šajā nozarē ļoti labu kompromisu. Paldies, Albert! Es pilnībā tev piekrītu un Džordžs Lajons arī runāja par noteikumiem. Tiem ir jābūt skaidriem, caurskatāmiem un saprotamiem. Ja kopējai lauksainības politikai ir lemts būt labai. Paldies! Nākamais runātājs eh, Tāra kungs. Paldies kolēģim Papastamkam par šo ziņojumu. Tas ir īstajā laikā sagatavots. Par to jau ir vairāk kā ticis diskutēts. Manuprāt, ja komisija saka, ka tai ir pārunu mandāts, jo iepriekšējās pārunas netika noslēgtas, nu, formāli no juridiskā uh, skatu punktu tas ir korekts, bet, manuprāt, tomēr tas ir tā diezgan vieglprātīgi, kā komisija tomēr atļāvās neņemt mūs vērā. Un mums ir komisijai jāparāda, jāatgādina, ka pastāv Eiropas parlaments un tajā ir lauksaimniecības komiteja, kurā cilvēki arī domā par to, kas notiks turpmāk Eiropas lauksaimniecībā. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka ar PTO ir jābūt pārunām, tad pārunām jābūt PTO ientvaros. Viss, kas notiek divpusējās vai daudzpusējās attiecībās, beidzas ar to, ka tiek, notiek slēgts vienošanās par lietām, ko mēs nevaram integrēt tad lielajā kopējā ainā vai eh, būvē. Ja kādas valstis ir panākušas savu interešu ievērošanu un ņemšanu vērā, tad vairāk nekas cits bieži viņas vairs neinteresē, Ir jāskatās tiešām, kas tiek ierakstīts divpusējos nolīgumos, lai tas nekavētu pārunas PTO. Un vēl viens jautājums, kas mani padara tevi vai dusmīgu. Runāju, es esmu runājis ar uh, parlamenta kolēģiem proti ka mēs ar savām eksporta subsīdijām esam vainīgi pie tā, ka jaunatīstības valstīs lauksaimnieki nespēja tikt uz zaļa zara. Bet patiesībā eksporta subsīdiju gandrīz vairs nav, tā ka šis arguments nav pamatots. Un vēl pēdējais komentārs par godīgumu ir skaidri jāpasaka, ka ka lauksaimniecības politika vienmēr ir saistīta ar drošības politiku, un katram ekonomiskajam blokam ir tiesības ražot tik daudz lauksaimniecības ražo produktu, lai var nodrošināt pārtikas apgādi saviem iedzīvotājiem. Un par apmaiņu ar precēm var diskutēt vienādi vai otrādi, bet ar kolēģi papastamku Es uh, izstrādāšu grozījumu priekšlikumu, bet, manuprāt, šis ziņojums ir labs un mums Eiropas komisijai ir jāraida politisks signāls, proti ekonomiskas pārunas komisijai ir jāveic iepriekš vienojoties par nostāju ar parlamentu. Paldies. Bene, grazie, onorevoli. Paldies Jārkungam. Jēlka kundze vēlas ko teikt, lūdzu. Filna, filna. Paldies! Viss, kas jau tika teikts, es neatkārtošu Paulsons kundzi, Lajona kungs un citi, bet pavisam nesen es tikos ar Kanādas vēstnieku un sestdienas lidošu uz Kanādu. Un Kanādā man atkal jautās un man lepni teiks, ka CETA ziņojums Ceta ziņojums, tas ir paras, pareizais solis, ko veica Eiropas Savienībā, bet vienīgais problemātiskais jautājums ir laukseniecība. Gaļas imports, piena imports un geogrāfiskās norādes. Tātad šie ir trīs jautājumi, kas vēl nav atrisināti un pastāv cerība, ka tos var ātri atrisināt. Mēs par to vēl neesam neko dzirdējuši. Galu galā mēs varēsim tikai piekrist vai noraidīt, bet mēs nevarēsim noraidīt ar vairākumu plenārsēdē. Mums būs jā, jāatrod risinājums un papastām, kas kungas šeit atbalsta. Mums ir jāvienojas par to, kā mēs turpmāk panāksim, lai laicīgi tiekam iesaistīti uh, pārunās un kāds būs pārunu mandāts un kā mums nodrošināt, lai lauksēmnieki Eiropā pēc visiem šiem daudzajiem nolīgumiem spētu izdzīvot. Uh, salās, kas atrodas pie Kanādas robežām, uh, lauksaimniekiem ir ļoti lielas raizes tieši saistībā ar zivsaimniecību, un, manuprāt, komisija šeit nav darījusi pietiekami daudz. Tas būtu šobrīd viss. Paldies! Paldies, Jēgls kundzei! Man tā kungs lūdzu. Paldies! Es vēlos atvainojos papastam, kas kundz, kundz, kungam es ierados novēloti. Un vēlos turpināt to, ka Garsīkungs teica, pirmkārt vēlos teikt paldies, protams, referentam, kas ir sagatavojis ļoti pilnīgu ziņojumu, kas ir ārkārtīgi būtiski attiecībā uz šobrīd notiekošajām pārunām, kas, diemžēl, mūsu komiteja un lauksaimniecības sektorai nozīmē bijuši negatīvas ar Kolumbiju un Merkusūru, piemēram. Ja pārunas ir uzsāktas, tad no lauksaimniecības perspektīvas mums ir jāprasa nodrošinājuma klauzulas vai kompensācija, jo pārunas netiek veiks vestas tā, ka tiktu paturētas prātā mūsu nozars intereses. Tādēļ ļoti būtiski, kā arī šis ziņojums dara, koncentrēties uz to, ka pārunas nedrīkst veikt bez iepriekš veikta ietekmes novērtējumu un rodas vairāki jautājumi, un būs arī konkrēti grozījumi. Nav atsauces uz Kanārijas salām un citiem tālākiem reģioniem, un šie banānu kari joprojām turpinās. Es uzskatu, ka tas ir jāatspoguļo šajā ziņojumā. Tālāk uh, līgums ar Maroku. Es domāju, šeit arī nepieciešama atsauce ne tādēļ, ka mēs esam pret šo līgumu, bet tādēļ, ka šajā līgumā ar Maroku ir jāpaturprātā divas lietas. Pirmkārt, viņiem ir jāievēro nospraustās prasības un ir jāgroza arī regula, kas saistīta ar iekļūst cenām, un tas būtu jāatspoguļo ziņojumā. Paldies! Paldies, Mato kungam! Maginas kundz lūdzu. Paldies priekšētāji, un es arī vēlos atvainoties referentam, ka es nebiju šeit debašu sākumā, es runāju par klimatu pārmaiņām, lauksaimniecības politiku, un es arī minēju eh, šīs pārunas ar Merkusuru savā prezentācijā, jo ja mēs ļausim noslēgt līgumu, kas apdraudēs eh, lielu gaisa ražošanu, Eiropā, tad mēs importēsim ar vien vairāk produkcijas, un tas eh, būtu zīmīgi arī klimata pārmaiņu ziņā, un tas ir jāapturprātā. Kopumā man patīk šis ziņojums, uzskatu, ka tas ir sagatavots saulaicīgi, un arī, arī ņemot vērā to, ko Iega kunga teica par balsojumu plenārsesijā, kur tika atbalstīts šo sarunu uzsākšana, Man šķiet, kolēģi bieži vien nezin, kādas ir sekas šiem divpusējiem nolīgumiem uz Eiropas saimnības lauku apvidiem. Šis ziņojums ļoti apkopo mūsu pašas. Es uzskatu, ka komisijai šobrīd viss ir pilnīgi skaidrs un viņi to ir ņēmuši vērā. Un bieži vien viņi skatās uz parlamentu ar tādu necieņu un dažas šīs atbildes, ko mēs esam saņēmuši vēstulēs un arī tiešās sarunās ir visai neskaidrs, un uz, bieži vien mums skatās kādā traucēkli, nevis uz uh, pilsoņu ievēlotiem pārstāvjiem. Es atbalstu sagatavoto ziņojumu, es uh, eh, nezinu, vai tur ir vajadzīgs ieviest daudz grozījumu, es domāju, tur ir viss pilnīgi skaidri uzrakstīts, un pilnīgi noteikti nepieciešams ietekmes izvērtējums. Es ceru, ka tas saņems pelnīto atbalstu ne tikai šeit komitejā, bet arī plenārsesijā. Un mums ir ļoti daudz darba priekšā politiskajās grupās. Tas nu ir pilnīgi noteikti. Molto bene, grazie Megines. Ora l'onorevole. Paldies, Magines skundze. Datsa skundze. Paldies, priekšētāji. Es eh, esmu tikusies ar lauksamniekiem Ziemeļīrijā nesen. Uh, un viena no lietām, kas viņus visvairāk uztrauc, ir tas, ka visās šajās pārunās lauksaimniecība vienmēr tiek uzskatīta par tādu kā uh, eh, tirdzniecības uh, eh, žetonu, ko var būtībā upurēt citu nozaru labad. Un es domāju, ka šajā ziņojumā tas ir atzīts un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un katrā ziņā ir tiek paust uh, nostāja, ko es šeit arī esmu dzirdējis no vairākiem deputātiem. Tāpat vēlos teikt, ka es pilnībā atbalstu otro punktu šajā ziņojumā. Pārtiks nodrošinājuma neapdraudība Eiropā ir obligāts priekšnosacījums, un tas ir jānodrošina. Cits valsts, kā Ķīna, palielina kapacitāti, lai nodrošinātu savu pārtikas nodrošinātību, un Eiropai tas pats būtu jādara. Treškārt vēlos teikt, ka Eiropai nevajadzētu kļūt pārāk nemierīgai. Mums ir jānošķir Uh, starp apsūdzībām par protekcionismu un godīgumu pret mūsu lauksaimniekiem. Mums ir jāskata vairāki uh, jautājumi saistībā ar atbilstību mūsu prasībām, kas nevēm ir saskatāms trešajās valstīs. Un ferīgi es vēlos piekrist un tiem kolēģiem, kas runāja par Merkusur sarunām. Mūsu uh, nozarē Ziemeļīrē bijis ļoti liels grūtības, bet tagad tiek ražot ļoti augsts kvalitātes produkti, bet tagad gan cūgais, gan uh, vistu gaļas nozarti ir apdraudēta un tiek apdraudēts viss, ko mēs esam sasnieguši KLP pārunu laikā. De Guhti kungam vajadzētu ierasties šeit un paskaidrot, kādu labumu mēs gūstam no šādām sarunām, un ir jāveic arī pilns no ietekmes izvērtējumus. Paldies! Lūdzu, Kapalo Santos kungs. Paldies, priekšēdētāji. Arī es gribēju apsveikt papastāmkos kungu par šo ziņojumu. Mūsu pozīcija ir atspoguļota ļoti pareizi, un gribēju vēl informēt kolēģus par vienu lietu. Es pats piedalos Merkozur delegācijā, uh, un vakar mēs debatējām par šo jautājumu. Piedalījās arī Brazīlijas vēstnieks un ārējās tirniecības ģenerāla direktorāta pārstāvis. Un, protams, ka mēs runājam arī par to pašu, ko šeit šodien. Mēs saņēmām informāciju, ka komisija ir uzdevusi veikt ietekmes novērtējuma pētījumi kurā būs runa ne tikai par lauksaimniecību, un mēs, protams, saprotam, ka um, lauksaimnieki izjūt ļoti lielu spiedienu, cita starpā arī krīzes dēļ, produkcijas apjomu bija jāpalielina, un tirgus atvēršana var uh, nostiprināt eksportētāju pozīcijas. Daudz kas vēl um, nu, nav pilnībā tāds nostabilizējies vai izšķīries, tāpēc es gribētu arī cerēt, ka papastāmkos kungu ziņojums gūs plašu atbalstu. Paldies, Luis! Paldies, priekšēdētāja patrone Veskundze! Paldies! Es gribētu atvainoties par to, ka ierados ar novēlošanos, jo piedalījos zilsainicības komitejā un mēs balsojām. Es gribētu. Teikt sekojošo. Šis, te, šī tēma ir ļoti svarīga, un papastankos kunga uh, ziņojums ir tāds uh, visaptverošs, turklāt ļoti skaidrā valodā uzrakstīts. Bet man ir iespējas, ka pašlaik startautiskā tirzniecība ir vislielākā, vislielāk, rada vislielākos legālos draudus Eiropas lauksaimniekiem. Situācija ir ļoti sarežģīta. Daudzos sektoros tie cieši no krīzes, un arī nākotnes izredzes nav īpaši rožains šķiet, ja mēs palūkojamies kādi pēc 2013. gada ir budžeta priekšlikumi lauksēmniecībai. Rodas iespējas, ka lauksēmniekiem ir ļoti daudz jādara, viņiem ir jāpārstruktūrē savus sektors, viņiem ir jāgarantē uh, uh, ilgtspējīga attīstība un saimniekošanas metodas un jāpievienojas Merkozūru un tā tālāk. Uh, un pēkšņi visi plāni, kas bija tik rūpīgi izstrādāti tieši ilgtspējīgam uh, saimniekošanas veidam, tas viss pēkšņi uh, vienkārši vairs nav svarīgi un tiek aizmirsts. Un, mm, Mums ir jāņem vērā, ka lauk, mēs no lauksamniekiem prasām pielāgošanos, turklāt gan pagātnē, gan arī turpmāk. Bet tai pašā laikā mēs būtībā mm, atņemam viņiem eksistences pamatu, neļaujam viņiem saglabāt konkurētspēju. spēju jo noteikumi, ko mēs viņiem uzliekam, ko liekam viņiem pildīt, ir daudz stingrāki nekā tie, saskaņā ar kuriem jādarbojas tiem, kas ražo produktus, kas tiek importēti Eiropas Savienībā. Konkurētspējas jautājumi nav varbūt pirmajā vietā. Uh, minētajās pārunās, bet uh, tas tomēr ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu lauksamniekiem ir jābūt labām izredzēm, pastāvēt, izdzīvot un attīstīties. Un ja mēs negribam apdraudēt, palikt zem sitiena Eiropas Savienības lauksaimniecību, cilvēki taču pamet laukus, uh, vald, laukos valda stagnācija, sociālās reformas pāsinās, sociālie, sociālās drošības tīkls nav attīstīts. Runa taču nav tikai par lauksaimniecību, bet par ļoti plašu sektoru. Un varbūt es tagad atkārtošu, varbūt kāds jau to sacīja, bet ir jāņem vērā trīs svarīgi aspekti šajā tēmā. Un par to ir arī runa šajā ziņojumā. Pirmkārt, visiem produktiem, kas nonāk Eiropas Savienībā saskaņā ar nolīgumiem, tiem ir jāatbilst tiem pašiem noteikumiem ražošanas procesā, uh, kuriem atbilst mūsu ražojumi. Otrs par ietekmes novēr, novērtējumu. Par to viens kolēģis jau runāja. Tam ir jātiek izdarītam, un tas arī ir paredzēts. Ietekmes novērtējumam ir jābūt, bet ir jāņem vērā arī tas, ka sanāksmē, kurā piedalījās Barozo kungs un deputāti, kas strādā ar uh, mazāk attīstītajiem reģioniem, ir nepieciešams izvērtēt šo ietekmes novērtējumu ziņojumus. Un tāpat Eiropas parlamentam obligāti ir jātiek iesaistītam pārunās. Mēs nevaram vienkārši pieļaut, ka mūs tikai iepazīstina rezultāti. Paldies! Sēri di interventi, onorevole Lavija. A te, Giovanni. Grazie Presidente, eh, ringrazio anch'io il collega Papastankos per l'ottimo lavoro svolto. Paldies eh, priekšētāji un paldies arī Papastankos kungam par lielisku sagatavoto ziņojumu. Tomēr vēlos eh, teikt, ka ir pāris elementu, kurus vajadzētu vēl iesaistīt šajā ziņojumā. Budžeta komitejā eh, līdzās tam darbam, kas tiek darīts šeit, noris debateses par kompensācijas pasākumiem banānu nozarei E, par to jau runāja arī Matokungs pirms manis. Šie kompensācijas pasākumi budžetā, e, nu, nevar teikt, ka tas e, virzītos uz priekšu ļoti ātri, gluži pretēji. pretēji mēs samazinam visu Eiropas Savienības budžetu, kā to aicina dalība valstis un padome un līdz ar to ir grūti nodrošināt eh, jaunus līgumus, kas eh, attiektos un ietekmētu lauksaimniecību. Un ir grūti iestrādāt eh, šajā sakarā arī kompensācijas pasākumus. Tādēļ ir grūti skatīties uz spārumu turpināšanu gan ar Maroku, gan Merkusūru reģionu, un tas, manuprāt, rada ļoti nopietnas apdraudējums mūsu lauksaimniecībai nākotnē kolēģis piedāvāja grozījumu, kas nodošana apusējamību attiecībā uz ražošanas apstākļiem un nosacījumiem, bet uh, mums vajadzētu vēl vairāk koncentrēties un pilnīgi skaidri uh, ārvalstu partneriem uh, pateikt, kā tas ietekmēs mūsu lauksaimniecību un kā tas nozīmēs uh, Eh, vidusjūras reģionu lauksaimniecībai attiecībā uz līgumu, kas tiek gatavots ar Maroku. Visi dienvidi, visa Eiropas dienvidi cietīs attiecībā uz dārzeņu un citrus augu eh, nozari. Un krīzes laikā es eh, neuzskatu, ka tas ir tas labākais, ko mēs varam sagatavot saviem lauksaimniekiem. Mums ir sabiedrība pilnīgi skaidri jāpasaka, kādi ir ietekmes izvērtējumi rezultāti vai visi Eiropas parlamenta vēlētāji, es nerunāju par tiem, kas runā uh, lauksaimniecības komitejā, kas noteikti balsos pret, bet es domāju, ka visiem parlamenta deputātiem no visām politiskajām grupām, kas varbūt strādā citās komitejās, var uh, ar pilnu izpratni un uh, pilnīgi apzinoties negatīvās seks, ko tas izraisīs lauksaimniecībai uh, varētu uh, izdarīt savu izvēli. Un tas attieksies arī uz līgumiem, kas nav pilnībā iesaistījuši parlamentu. Paldies! Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvim eh, Sienas kungam. Es vēlos arī teikt paldies papastamkas kungam un vēlos eh, runāt par divām lietām. Pirmkārt, eh, manuprāt, mūsu komiteja ir pilnīgi skaidra nostāja, nav jautājumu, nav runa par interpretāciju politisko grupu līmenī. Mēs vēlamies, lai mums nebūtu jāmaksā tā maksa, ka citas nozars kaut ko iegūst. Lauksaimniecības komiteja ar to vien nepietiek. Mums ir jāizdara savs politiskais mājas darbs. Es uh, atbalstu to, ko desa kungs ir darījis, viņš iesniedz grozījumu iepriekšējā plenāra sesijā. Mums ir jārīkojas, lai nodrošinātu lielāku vienprātību arī ap šīs komitejas un lai arī mūsu kolēģi plenāra sesijā atbalstītu mūsu viedokli. Kā jau rakstīts papas Stamkas kunga ziņojumā Melns uz Balta, mums ir nepieciešams skaidri nosacījumi, caurskatāmi nosacījumi, kas nerada kropļojumus. Tas ir liederīgāk kā jebkura, jebkurš atbalsts, ko KLP varētu nodrošināt nākotnē. Mēs esam pasaules daļā, kas importē vairāk nekā jebkur cita pasaules daļa, un mums jānodrošina, ka mūsu lauksaimnieki necietīs no tiem noticījumiem, par kuriem mēs esam tik ļoti lepni par dzīvnieku apturību un vidas aizsardzību. Mums jānodrošina, ka tie, kas eksportē produkciju uz Eiropu, nu, ievērot mūsu noteiktos nosacījumus. Un vēlreiz paldies papastam, kas kungam, un tagad Severna kungam lūdzu vārds. Jā, yeah. uh, thank you, thank you, chairman. I would like also. Paldies, priekšsētāji. Paldies arī jūsu komitejai un referentam par ļoti izsmeļošo ziņojumu. Es koncentrēšos uz galvenajām lietām, kuras ir minējis referents. Protams, detalizētākus komentārus es iesniegšu rakstiski, lai mēs varētu uzlabot šo ziņojumu un arī atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas tika minēti. Pirmkārt vēlos teikt, ka mēs vienmēr esam jūsu rīcībā, esam gatavi šeit ierasties, prezentēt uh, un runāt ar jums, diskutēt ar jums par visām pārunām, ko vadam ar trešajām valstīm. Mēs nekad neesam teikuši jums ne un nekad arī neatteiksim. Mums ļoti patīk šāda viedokļu apmaiņa. Es uh, vēlos sākt ar C punktu, kuru mēs runājam par septiņu miljonu deficītu, 7 miljardu deficītu, kas bija 2008. gadā. Bet tas bija ļoti grūts gads pasaules tirgos, kā atceraties. Ja vēlties atjaunināt to ar jaunākajiem datiem, kas mums ir mūsu rīcībā par 9. gadu, tad deficīts bija 2,5 līdz 3 miljardi. Tas bija pielīdzināms 7. gada līmeņa, līmenim. Globālā līmenī varētu teikt, ka 80. gados, ka mums bija liela pārpalikumi Eiropas kopienā mūsu tirniecības deficīts bija daudz lielāks salīdzinājumā ar to, kāds bija 2006, 2000, eh, gados pēc 2000, apmēram 2006. gadā mums pat bija pārpalikums. Un vēl mēs satraucamies par H punktu, kur tiek runāts par 20 tonām lielopu gaļas, ko piemēro kā importu tarifu kvotu. Bet tas ir saistībā ar ASV sankcijām par 68%, tā kā tas nav vienpusīgi. Mēs samazinājām sankcijas attiecībā uz eh, daudziem produktiem ASV tirgu. Ļoti svarīgs punkts bija, punkts bija tas, kas bija padomē runājot ar trešajām valstīm. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai palielinātu Eiropas lauksaimniecību uh, produktu eksportu uz trešajām valstīm. Un, piemēram, runājot ar Koreju, kur mēs pēc iespējas vairāk mēģinam maksimizēt uh, Eiropas produktu eksportu. Un arī pirmo reizi Mēs iekļāvām konkrētu nodaļu par geogrāfiskās izcelsmes norādēm, un tas bija kaut kas pilnīgi jauns divpusējos nolīgumos. Tas ir ļoti svarīgi, jo Korejas tirgus ir ļoti eh, labs tirgus augsts vērtības produktiem. Par ietekmes izvērtējumu es zinu, ka tas attiecībā uz Merkusūru 2009. gadā tiks eh, atjaunināts, to darīs mani kolēģi tirniecības ģenerāla direktorātā, kā mums visiem būs iespēja detalizēti izpētīt šo ietekmes izvērtējumu. Runājot par cukuru, jums pilnīgi ir taisnība, tas ir ārkārtīgi e, kutelīgs jautājums. Mēs e, cenšamies, e, kad vien tas ir nepieciešams, nodrošināt e, vajadzīgos apstākļus, lai nemo, eh, nemainītu kvotu pārsniegošo likmi. Tomēr es vēlos izteikt konkrētu komentāru, kas ir ļoti būtisks jūsu uh, sarunās, un tas ir saistībā ar standartiem, kas ir noteikti Eiropas Savienībā, un kā noteikt šos standarts arī trešajās valstīs, un vai tas vispār ir iespējams. Pirmkārt vēlos teikt, ka lauksaimniecības produkti, kas tiek ievesti Eiropas Savienības tirgū, tiem ir jāatbilst importa prasībām, kas ir nospraustas Eiropas Savienības tiesību aktos. Tas ir saistīts ar pārtikas preču nekaitīgumu un uh, augu un uh, dzīvnieku veselību, un tam ir, tiem ir jāatbilst arī mūsu tirgus standartiem. Bet lai arī mums ir jānodrošina, ka importi ir atbilstoši mūsu veselības un nekaitīgumu standartiem, mēs nevaram uzspies savas ražošanas metodas trešajām valstīm, piemēram, attiecībā uz dzīvnieku labturību, jo nav šādas iespējas saskaņā ar startautiskajiem tiesību aktiem. Ja mēs vēlamies paaugstināt dzīvnieku labturības standārus, standartus, tad, diemžēl, mēs tos nevaram uzspies trešajām valstīm Mēs vienmēr varam pārveidot šīs, šīs prasības un papildus standartus mūsu ražotājiem, paaugstinot mūsu produktu kvalitāti un informējot, piemēram, par to, ka mūsu cūgaļa atbilst ļoti augstiem standartiem un ir kvalitīvāk par importēto produkciju. Es uzskatu, ka to varētu izmantot inteliģenti, to varētu izmantot mūsu lauksaimnieki, lai palielinātu savu tirgus daļu augstas vērtības uh, tirgus daļās. Runājot par Eiropas Savienības interešu aizstāvību, savas jūs nomierināt, tā ir mūsu prioritāte. Kā jau iepriekšējā sanāksmēs esam teikuši, divas trešdaļas no mūsu eksporta ir augsts pievienotās vērtības pārstādā produkti. Mēs nevaram konkurēt vietējos produktos, bet mēs esam stiprākie pasaules tirgu augsts pievienotās vērtības produktos. Un mēs, cik vien iespējams, uzstāsim uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm gan um, daudzpusējos, gan divpusējos nolīgumos. Vēl vēlos informēt, ka komisijā mēs cenšamies noskaidrot, kā uzlabot šo instrumentu efektivitāti gan mūsu robežās, gan ārpus mūsu robežām. Par eh, Doha tirdzniecības sarunām. Vēlos informēt, ka visur mēs esam pilnīgi skaidri teikuši, ka ne par ko nav vienošanās, kamēr par visu nav vienošanās. Un mēs nemaz neapspriežam tādu iespēju, ka varētu būt nolīgums, kas nebūtu vienlīdzīgs gan nosacījumu, gan geogrāfisko izcelsmu, gan pakalpojumu jomā. Un mēs nevaram pat iedomāties līgumu, kurā nebūtu nozīmīgu rezultātu attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Gan reģist, eh, reģistrēšanas ziņā, gan eh, runājot par tādiem produktiem kā alkoholiskie dzērieni, vīni, savus jums teikt, ka geogrāfiskās norādes tiks iekļautas akta. Eh, kā par to raizēs viens no jūsu komitejas dalībniekiem, un mēs darīsim visu mūsu spēkos, lai nodrošinātu šo norāžu iekļaušanu akta līgumā. Par uh, noslēgtiem sarakstiem šīm norādēm. Jūs zināt, mums bija ļoti garas diskusijas ar dalību valstīm, un šo norāžu sarakstu mēs sagatavojam ar dalību valstu palīdzību. Un princips bija ļoti vienkārši. Mēs lūdzām dalību valstīm mums pateikt, kuras ir tās preces, kurām ir efektīva tirzniecības plūsma ar dažādām trešajām valstīm. Un dalību valstis nāca klājā ar saviem ieteikumiem. Un to, uz tiem balstoties mēs sagatavojam šos sarakstus, bet savus atkārtot tie nav slēgti saraksti nolīguma kopīgās komitejas var pievienot papildus nosaukumus, un, ja mums ir jauni produkti trešo valstu tirgos, tad mēs labprāt šos produktus pievienosim šim sarakstam. Bija ļoti daudz jautājumu arī par Merkosūru. Šajā jomā es neesmu eksperts, bet bija arī jautājums par Peru un uh, cukura nozari. Jā, nu, kopumā par Centrālu Ameriku uh, saistībā ar cukura nozari. Man pateica, ka Peru nav liels cukuru ražotājs. Patēriņš ir pat lielāks par saražoto, bet uh, pāruna gaitā viņi Viņi lūdza sev nelielu 32 tūkstošu tonu kvotu cukuram. Tas būtu pagaidām viss no manis, priekšsēdētāja kungs. Un vēlos atkārtot teikt, ka mēs vienmēr esam ar mieru šeit ierasties un runāt ar jums par jebkurām pārunām, kas ir ar trešajām valstīm vai par daudzpusējām sarunām un gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tāpat esam gatavi sniegt jums detalizētu informāciju, lai jūsu ziņojumi būtu pēc iespējas pilnīgāki. Paldies! Bene, ringraziamo il dottor Sivenas, ringraziamo sopra. Paldies! Paldies, ka jūs esat ieradies pie mums. Paldies par informāciju par izcelsmes norādēm. Es nezinu, vai deputāti bija pilnībā apmierināti ar jūsu atbildi, bet, nu, tagad dosim vārdu atkal papastām, kas kungam, un noteikti viņš apkopojumu mums sniegs. Paldies, priekšsēdētāji. Es reaģēšu uz jūsu uzslavām par manu ziņojumu. Jāsaka, ka grāmata, kas nesen iznāca un veltīta lauksaimniecības jautājumiem. Nu, es to izlasīju ar lielu interesi. Es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, kas uh, piedāvāja jaunas idejas un, un domas, un, protams, es ar prieku uzņemšu un uh, izskatīšu grozījumu priekšlikumus. Protams, es ceru, ka arī grozījumu nebūs tik daudz, lai tas jau kļūtu nepārskatāmi un mums izdosies izstrādāt tādu labu, labi saprotamu un uztveramu ziņojumu. Runājot par Maroku nolīgumam, protams, ir jābūt tādam savstarpēji izdevīgam. Jūs runājat arī par noteikumiem attiecībā uz banāniem, un Māto kungam es varu atbildēt, ka par banāniem mēs varam vēl iekļaut ziņojumā um, Spānijas um, kolēģu viedokli. Uh, Es zinu, ka jūs šo tēmu pārzināt daudz labāk par mani, un es ar nepacietību gaidīšu informāciju no jums. Par 22. runājot par tomātu nozari, es jums piekrītu. Un par Movai kundzes teikto par jaunatīstības valstīm es jums piekrītu. Uh, Eiropas Savienības tirgus ir visatvērtākais tirgus jaunatīstības valstu ražojumiem un produktiem. Bet tas, kas šeit notiek, eh, noved pie tā, ka Eiropas Savienības konkurenti neatver savus tirgus, un tas ietekmē ne tikai jaunatīstības valsts, bet arī mūsu tirgu, kaut gan jaunatīstības valstis cieš vairāk, jo tās nav gatavas savus tirgus atvērt tik lielā mērā, kā tas būtu vajadzīgs. Par jaunajām dalībvalstīm nav runa šajā ziņojumā. Kopējā lauksainiecības politika un tās noteikumi, protams, runās vairāk par šo jomu un arī par vides aizsardzību. Par patērētāju aizsardzību uh, es negribētu iedziļināties niansēs, tad bija runa arī par cukuru, Dadēna kungs runāja par to, robežu kontrolēm pie ārējām robežām ir jābūt efektīvākām, protams. Turklāt kontrolēm ir jābūt visā ražošanas ķēdē. Tika pieminēts ziņojums, ko pieņēma pagājušajā nedēļā, runa ir par pārunu mandātu. Es piekrītu kolēģei. Protams, ka visiem noteikumiem jābūt vienotiem, tie ir jāņem vērā visiem, un dzīvnieku labturība, jūs, tur es arī jums pilnībā piekrītu. Bovēkungs, jūs ļoti pareizi norādījāt, ka lauksaimniecības produkti kopējā pasaules tirniecības bilancē tikai 8, sastāda 8%. Un es pilnībā jums piekrītu, proti, ka eh, multinacionālie uzņēmumi izplatās tur, kur viņi cer gūt vislielākos ieņēmumus un vislabāk um, attīstīties. Runa par peru un cukuru. Šeit komisija jau atbildēja, bet mans viedoklis ir tāds, ja runā par cukura nomenklatūru, tad šeit runa ir par ienākumiem, ko gūst Eiropas lauksaimnieki, un tagad viņiem ir nācies atteikties no ienākumiem, uh, jāpiekāpjoties nelī, dažu nedaudzu lielu uzņēmumu priekšām. Jaunie noteikumi cukura nozarē um, nav izdevīgi mūsu lauksaimniekiem īsrunājot. Nikolson kungs, jūs runājāt par trešās pasaules valstīm, tās vēlas eksportēt uz Eiropas Savienību, jo šis tirgus ir ļoti tāds pievilcīgs, un tā ir. Un arī šajā ziņā mums ir jāraugās, cik stingri mēs uzraudzīsim standartu un noteikumu ievērošanu. Komisija, komisijai ir pārunu mandāts un pilnvarojums, kam jau ir vairāki gadi, un plenārsēdē par to arī ir bija runa, cik pamatot šis mandāts šobrīd ir. Lajona kungs pieminēja eh, pārunas ar Merkozoru valstīm, lielopu gaļas importu, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir 20. Tāpēc es domāju, ka 25. punktu manā ziņojumā vajadzēs papildināt un es ceru, ka komisija piedāvās ietekmes novērtējumu. Desakungs nāca klajā ar mutisko grozījumu priekšlikumu plenārsēdē par fitosanitāro kontroli, kontrolējot uz Eiropas saimnību importētos produktus. Arī Jāra kungs runāja par komisijas mandātu un sacīja, ka pārunās PTO ietvarā komisijai ir jā, jābūt saviem argumentiem par atbalsta maksājumiem, subsīdijām, jo ir valstis, kas konkurē ar Eiropas Savienību un izmanto subsīdijas, un tas mums nenāk par labu. Diskusijā arī parādījās, cik ļoti nepieciešams ir jaunas attiecības starp Eiropas parlamentu un komisiju. Un šeit es nemaz negribu atsaukties uz lauksaniecības ģenerāla direktorāta kompetenci, bet gan uz ārējās tirzniecības ģenerāla direktorāta, ar ko mums ir jānodibina labāks, aktīvāks attiecības. Jēglis kundze runāja par Kanādu, runa bija arī par piena produktu ieviešanu un geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Arī Eiropas Savienībā un Kanādai ir jātīsta savas tirzniecības attiecības jaunā gaisotnē. Arī Māto kungs runāja par Merkozūru un par banāniem. Es saprotu, ka viņu šis jautājums interesē īpaši. Maginesa kundze, arī jūs runājat par Merkozuru un lielopu gaļas importu un vēlreiz apšaubījāt komisijas nostāju šajā ziņā. Dotsas kundze runāja par otro punktu manā ziņojumā, arī par lielopu gaļas importu. Uh, Santos kungs informēja mūs par jaunākajām attīstības tendencēm, pārunās ar Merkozuru valstīm un uh, sacīja, ka ir gaidāms pētījums un Tas dos mums iespēju gūt pilnīgāku ainu par attiecībām starp Merkozuru un Eiropas Savienību. Nākamā kolēģe runāja par noteikumiem, kas, ko mēs izstrādājam un kas ir jānovērtē vairāk iesaistot Eiropas parlamentu. Lavija kungs mēs, kā jūs redzat, sēžam viens otram blakus, esam labi kaimiņi. Jūs teicāt, ka uh, šie papildus pasākumi banānu nozarē pagaidām nav pietiekami, un uh, jūs runājāt arī par Maroku un citām dienvidu valstīm. Es dzirdēju arī Hansu Vēneru, un viņš runāja par to, ka Dohas sarunu kārtā ir nepieciešams turēties pie loģikas, proti, ka runa ir par vienotu noteikumu paketi, nevis, nevis atsevišķiem noteikumiem. Paldies arī par atgādinājumu par geogrāfiskajām norādēm, par geogrāfisko uh, Eh, nosaukumu um, sarakstu. Um, man, es vienkārši mēģināju priekšēdētā kungs ļoti īsi reaģēt uz kolēģu komentāriem, un es ceru, ka strādājot ar grozījumu priekšlikumiem, arī mūsu darbs notiks tādā konstruktīvā gaisotnē. Un mums izdosies formulēt vēsti, vēstījumu citiem Eiropas Savienības orgāniem, institūcijām un, protams, arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem un cita starpā, protams, lauksaimniekiem, kas šobrīd strādā visai grūtos apstākļos. Bene, ringraziamo ancora. Paldies! Paldies, papastankos kungs! Un nākamais darba kārtības punkts ir, bet pirms tam grozījuma priekšlikuma termiņš ir 10. novembris, pulksten 12. Tātad nākamais punkts - komisijas zaļā grāmata - meža aizsardzība un meža informācija Eiropas Savienībā, gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām. Mūsu komiteja nav atbildīga. Atbildīgā komiteja ir vides komiteja. Došu vārdu Arsenis kungam, lai viņš var mūs iepazīstināt ar šo dokumentu. Nu Paldies! Mums jau tagad ir bijušas plašas debates Nikolesku kungs. Tad runa ir par mežu stāvokli Eiropas Savienībā un dažādiem aspektiem. Daudz no šiem aspektiem vairāk interesē vides komiteju, bet es vairāk pievērsīšos mūs interesējošiem jautājumiem. Un es gribētu sākt ar subsidiaritātes jautājumu. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir vajadzīga labāka koordinācija starp dalību valstīm un to īstenoto mežu apsaimniekošanas politiku, bet vides klimata izmaiņas atstāja atšķirīgu, atšķirīgas sekas vai ietekmi uz dalību valstīm. Neraugoties uz to, pasākumi ir jākoordinē. Tāpat es runāju par mežu ekonomisko nozīmi, par to nozīmi reģionu attīstībā. Meži ļauj gūt ļoti daudziem cilvēkiem ienākumus, un mežu apsaimniekošanai ir uh, jābūt ilgtspējīgai, kāda ir mežu loma turpmāk kopējā lauksaimniecības politikā. Šobrīd otrajā pīlārā, tad meži piedara pie otrā pīlāra, līdz ar to ir arī atbilstošs finansējums un programmām, kas ir paredzēts pēc 2013. gada, arī būs vajadzīgi līdzekļi mežu atjaunošanai. Meži ir ļoti nozīmīga sabiedriskā, sociālā vērtība, tie ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kā oglekļa piesaistes instruments, un ir nepieciešami papildus platību maksājumi par mežiem. 68. panta piemērošana arī ir jānodrošina attiecībā uz mežu apsaimniekošanu. Mežam ir liela nozīme enerģētikā. Uh, mēs varam labāk sasniegt savus mērķus, izmantojot jaunu stratēģiju mežu apsaimniekošanā. Šeit viss potenciāls vēl nav izmantots Runājot par mežu ugunsgrēkiem, kas ir smaga problēma, tā joprojām paliks mūsu darba kārtībā, un es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un arī grozījumu priekšlikumus. Paldies! Paldies par jautājumu. Tagad Kostins kundzei vārds. Paldies! priekšādātā kungs, paldies Nikolesku kungam par padarīto darbu. Ļoti liela vieta šajā ziņojumā ir atvēlēta mežu lomai kā CO2 piesaistes instrumentam un klimata pārmaiņu seku neutralizētājiem. Uh, Um, mežu apsaimniekošana lielākoties ir dalībvalstu pārziņā un tā tam arī ir jāpaliek. Um, runa ir arī par reģionālajām atšķirībām dalību valstīs, tas ir pareizi. Jautājums ir, kāda varētu būt pieeja, lai visā Eiropā arī turpmāk varētu īstenot pasākumus, kas veicinātu uh, Uh, mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Meži ir atjaunīgais resurs, līdz ar to tiem ir ļoti liela pievienotā vērtība kā energoresursam arī turpmāk. Un šeit ir vajadzīga efektīva koordinācija starp meža aizsardzību, apsaimniekošanu un izmantošanu energo apgādē. Uh, mērķim ir jābūt nodrošināt ilgtspējīgu izmantošanu un tādu mm, liederīgu apsaimniekošanu, bet par šiem jautājumiem man būs grozījuma priekšlikumi. Paldies. Uh, parole, Ek. Paldies, tagad Ekskundzei vārds. Liels paldies! Es gribēju pateikties referentam par tekstu. To patiešām augstu novērtēju. Tomēr man ir arī daži komentāri. Pirmkārt, mums būtu jāatzīst diversitāte vai atšķirība dažādajās nacionālajās sistēmās. Dažās val valstīs ir vairāk saimniecību, citās valstīs ir lielāks eh, privāto īpašnieku procents. Uh, citās savukārt vairāk ir valsts meži. Un šeit ir jārunā arī par dažādu mežu pārvaldību. Man liekas, ka komisija ir izplatījusi paziņojumu par adaptāciju klimata izmaiņu rezultātā. Ir pieņemta arī vides likumdošana, Mums ir jāskatās un jādomā par to, kā meži var turpināt būt par ekonomikas pamatu daudzos Eiropas reģionos, radīt eh, vai nodrošināt miljonus darba vietu šajā sektorā un kalpot par pamatu ārkārtīgi konkurēt spējīgai un Eiropas līmenī nozīmīgai ražošanas nozarei. Arī es uzskatu, ka, for, ka meži ir jāpārvalda ilgspējīgi. Protams, ka ir liela atšķirība starp noteiktu reģionu saglabāšanu diversitātes nodrošināšanai un, un otras puses nodrošinot ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu citos reģionos. Mums būtu abi šie mērķi jāizpilda, jo tie abi ir ārkārtīgi svarīgi. Mums arī ir jāsaprot, ka jāatceras ne tikai par subsidiaritāti, bet arī Eiropas līmenī uz mežiem attiecas citādi nosacījumi kā uz lauksaimniecību. Protams, es ļoti cienu lauksaimnieku kopienu, bet svarīgi arī ir tas, ka mēs ņemam vērā tirgus prasības attiecībā uz mežu jautājumiem. Daudzas Eiropas daļas ir parādījušas, ka ir iespējams aizsargāt gan biodiversitāti, biodaudzveidību, gan arī organizēt mežsēmniecību tā, ka darba vietas tiek saglabātas un ekonomika darbojās. Vismaz tas ir svarīgi mums liberāļu grupā. Es arī piekrītu jums par to, ka nepietiek zināšanu informācijas daudzās Eiropas iestādēs, Mums tas ir nepieciešams, mums ir nepieciešami vienoti standarti, vienāda statistikas interpretācija dalību valstīs, un tas ir svarīgi, lai mēs izprastu šo jautājumu. Nepieciešama vairāk izpētes veikt, lai spētu stāties pretī klimatu izmaiņu rezultātiem. Mēs jau pat Zviedrijā redzam, ka bērzu izplatība palielinās gan uz ziemeļiem, gan arī augstāk kalnos, un šis te areāls paplašinās un ir lielākais, kāds jebkad mums vispār ir reģistrēts. Tas pats attiecas arī uz insektiem, uz slimībām, ne tikai uz kokiem un sugām, un tas viss notiek temperatūrai paaugstinoties. Arī Portugālē šī procesa rezultātā ir problēmas, un uh, tīpaši tas attiecas uz nevēlamu insektu izplatību. Portugāla šeit vislielākās problēmas un visiem rada. Mums ir jārisina klimata izmaiņu radītās problēmas, mums ir jānodada arī tehnoloģijas starp dalību valstīm, lai apkarotu mežu ugunsgrēkus, lai pareizi apsaimniekotu mežus, lai atjaunotu mežus. Es gribētu redzēt, ka pastāv aktīva sadarbība kādā konkrētā vienā vietā, varbūt komisijā, kur varētu būt tāds kā kompetences centrs visiem mežsaimniecības jautājumiem, jo pašlaik eh, komisijā šis darbs ir sadrumstalots un tā rezultātā rodās zemākas kvalitātes teksti. Vajadzētu būt vienam kompetences centram, kur būtu informācija, statistika, izpētes dati un tā tālāk. Tātad viss, kas attiecas uz mežsaimniecību. Ja mēs runājam par zemes izmantošanas mērķa maiņu, tad sarunās varbūt starp uh, referentu un ēnu referentiem varētu noskaidrot treš, trešajā punktā vienu lietu. Tiek dažādi izmantots termins zemes izmantošanas mērķa maiņa un netiešā zemes izmantošanas mērķa maiņa viena no interpretācijām nāk no diskusijām saistībā ar CO2 izmešiem. Šis process ir ārkārtīgi administratīvs, birokrātisks, eh, rada lielu slogu maziem uzņēmējiem. Es esmu pilnīgi pret to. Es neesmu pret diskusijām par šo jautājumu. Mano ietvaros mežsēmniecības jautājums un tā tālāk, tā ir ārkārtīgi svarīgs, depets nepieciešams bet šai komitejai un visiem cilvēkiem, kas interesējas par mežsēmniecību, ka skaidri gala tekstā varētu norādīt vai definēt, kādi tad ir tie divi galvenie diskusiju jautājumi, lai mēs zinātu, ko mēs atbalstam vai pret ko esam. Gribēju pateikties referentam par lielisko tekstu, un mēs arī piedāvāsim dažas grozījumus atbilstoši tam, ko es teicu. Paldies, ekskundze. Tagad dodam vārdu. Nākošajai runātājai. Paldies. Iepriekšējā runātāja jau pieminēja daudz, ko es gribēju, daudz ko no tā, ko es gribēju teikt, bet es gribēju arī apsveikt referentu ar to, ka ir iekļaut vissvarīgākie jautājumi. Es gribēju pievērsties jautājumam par dažu punktu tālāku izstrādi, kam jāpievērš īpašu uzmanību manā izpratnē. Pirmkārt, man liekas, ka mēs visi piekritīsim, kā jau kolēģi arī teica, ka meži kļūst aizvien nozīmīgāk gan ekonomiski, gan sociāli, gan vidas ziņā, gan bioloģiskā ziņā un arī citās ziņās. Skaidrs, ka meži kļūst aizvien vērtīgāki, un mūsu pienākums ir aizsargāt šos mežus un nodrošināt viņu ilgspējību. Kas attiecās uz Eiropas Savienības pozīciju mežu nozarei, mums ir jāizveido savstarpēji sakoordinēta politika, tāpēc atbalstu Eiropas līmeņa mežsaimniecības politiku kur ir labs līdzsvars starp kopēju kompetenci, kopēju pilnvarojumu un dalību valstu pilnvarām atbilstoši suverenitātes uh, principiem. Šāds tas spēku līdzsvars ir visgrūtāk sasniegums, sasniedzams, bet ja mēs nekoordinēsim šo jautājumu Eiropas līmenī, Mēs redzēsim, ka Eiropas mežu radītās vērtības tiek apdraudētas. Arī ziņojums par to jau runā, tātad mums ir jāpiemina un jārisina jautājums, kas ir saistīts ar aizsardzību, mežu aizsardzību un adaptāciju. Mums arī būtu jāatcerās, ka mežiem, ka meži ir dažādi, dažādās Eiropas Savienības vietās, mums ir jāciena daba, bet ņemot vērā un paļaujoties uz mūsu zinātnisko informāciju, zināšanām, mums būtu vairāk jāpēta varbūt mežs un jāskatās uz iespējām, kā Mēs, piemēram, varētu labāk cīnīties ar mežu ugunsgrēkiem. Un kā mēs varētu nodrošināt, ka meži pēc iespējas vairāk tiek izmantot cīņai pret klimata izmaiņām. Un nobeigumā referents arī savos galu komentāros to jau pieminēja lai gan īsumā pēdējā punktā. Man liekas, ka pēdējais punkts būtu jāizstrādā vairāk atbilstoši tam, kā tik norādīts Eiropas parlamenta pozīcijā. Es nācu no šīs komitejas. Mežugunsgrēka rada vislielākās briesmas mežu aizsardzībā Gan Portugāla ir redzējusi, gan Grieķija, ko dara meža ugunsgrēki. Kopumā Eiropas dienvidi to ir pieredzējuši. Un tas ietekmē arī visu Eiropas Savienību. Tātad, kas attiecas uz ugunsgrākiem, man liekas, ka šis punkts būtu vēl jāizstrādā tālāk. Mums ir jau panākt daudzi līgumi, vienošanās par šo jautājumu, ir īpaši lauksaimniecības komitejā. Paldies! Tagad dod vārdu Oslinga kundzei. Kungam. Paldies! Tikai daži komentāri. Kopumā ziņojums mums patīk. Mešanizības politikai vairāk jānonāk Eiropas saimnības uzmanības centrā, jo mums ir jāpierāda, ka mēs tiešām vēlamies savus mežus aizsargāt. Uh, kaut gan tam īpašu uzmanību savos ziņojumos nepievērsām līdz šim. Protams, ka klimata izmaiņas ietekmē mežus un apdraud zināmos reģionos arī mežu saimniecību, ir vajadzīga rīcība, jāveic pētījumi, vajadzīgas konsultācijas Eiropas Savienībā un jāsniedz arī finansiāla palīdzība mežu stabilizācijā. Runājot par vides aizsardzību, pret to ir jāuz, jāizturas nopietnāk. Div, Natūra 2000 aptver virkni Uh, teritoriju, bet galu galā tomēr nebija pietiekami finanšu līdzekļi, lai varētu veikt pētījumus un nodrošināt šo teritoriju labu apsaimniekošanu un apsardzību, aizsardzību. Manuprāt, um, ir vairāk jāpievēršas jaukto mežu aizsardzībai daudzās vietās. Uh, bieži ir uh, izmantotas monokultūras un turklāt nepareizos, nepiemērotos reģionos. Šī situācija ir jāmaina un ir jāapzinās, ka daudzos reģionos mešs tieši dod cilvēkiem darba vietas, to nedrīkst aizmirst. Un iepriekšējā runātāja pareizi teica, uh, ka Eiropas Savienība dienvidu valstīs ir zaudējusi lielas meža teritorijas ugunsgrēku dēļ. Par to vairāk kārt esam runājuši, bet maz kas ir izdarīts. Vasarā atkal notiek meža ugunsgrēki, mēs lasam par to avīzēs, bet nav uh, atjaunotas apmežošanas pasākumu, netiek pasargātas ekosistēmas. Uh, Un šeit tiešām ir jāveic izmaiņas, lai izvairītos no lielajiem zaudējumiem dienvidu reģionos, jo šos mežus ir ļoti grūti atjaunot. Eiropas Savienībai šeit ir ar steigu jārīkojas, jārīkojas praktiski. Paldies. Merci, monsieur Osling. Je donne la parole à madame McGuinness. McGuinness skundze, lūdzu. Thank you, chairman. Um, paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo viedokli. Es tikai par diviem punktiem, 4 un 5, kur nepieciešams skaidrojums, ir īpaši 4. punkts par finansējumu. Jūs lūdzat nodrošināt līdzsvaru starp lauksaimniecību un mežsaimniecību, un lai efektīvāk tiku, tiktu izmantots pie, pieejamais finansējums, tas pats attiec uz 5. punktu, 14. punkts. Es neesmu īsti pārliecināta, ka varbūt ir tulkošanas kļūda. Šeit ir runa par pārmērīgu apmežošanu. Vai šeit nav runa varbūt par mežu zaudēšanu tieši pretēji? matin. Monsieur Capolas Santos, et je redonne la place au président. <laughs> Merci, José. Tātad Kapols Santos kungs un dodu vārdu atpakaļ iepriekšējiem priekšsēdētājiem. Dodu vietu atpakaļ iepriekšējiem priekšsēdētājiem. Pavisam īsi saka Kapols Santos kungs. Otrajā punktā referents saka, ka Viņam liekas, ka ir nepieciešams uzlabot un veicināt īpašnieku asociāciju darbu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi dalību valstīs, kur e, lielākā daļa mežu piedara privāti īpašniekiem, kā tas ir manā valstī, 95% no mežiem ir privāti meži. Savukārt citos reģionos šis procents ir ļoti mazs. Ir skaidrs, ka preventīvos pasākums ir grūti veikt lielos meža masīvos, ir tīpaši gadījumos, ja ir daudz mazo īpašnieku. Tieši tāpēc šāda īpašnieku organizācijas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums būtu jābūt pat precīzākiem, mums nebūtu ne tikai jāveicina viņu darbs, bet būtu jāintegrē kopējā procesā, Piemēram, kā ir teikts desmitajā pantā, mums ir desmitais punkts jāuzlabo, un arī divpadsmitais punkts jāuzlabo, un jādara daudz kas vairāk nekā tikai jāuzlabo un jā, jāveicina organizācija darbība. Paldies, Luis. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvēji Hamelskundzei. Kungam es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā stadijā komisija ir diezgan maz ko teikt par šo debati. Sagatavojot zaļo grāmatu, mēs apzinājāmies, kādas ir tās dažādās atbildības jomas Eiropas sistēmā tieši mežu jautājumā, un mēs pavisam skaidri norādījām divas lietas. Pirmkārt, subsidiaritātes jautājumu, jo šis dokuments vēras uzsākt debates, saprotot, ka klimata izmaiņas radīs sekas, un mēs gribējām zināt, kā Eiropas politika varētu palīdzēt nacionālām iniciatīvām virzīties uz priekšu ir skaidrs, kāda ir katrai pusē atbildība un kā kopienas darītais varīt radīt papildus vērtību. Otrs aspekts mums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs liekam lielu uzsvaru visā dokumenta tekstā uz produktīviem elementiem, sociāli ekonomiskajiem un vides elementiem. Jo mēs pilnībā izprotam, ka visi šie aspekti ir savstarpēji saistīti. Tas ir grūti, tas ir izaicinājums mums visiem. Tieši tāpēc šīs komitejas devums eh, un parlamenta rezolūcija mums būtu ārkārtīgi noderīga. Grūtības eh, ir tajā, kā apvienot visu pušu intereses, lai aizsargātu mežus. ir grūti arī apvienot vienodā procesā visus instrumentus, kurus komiteja varētu izmantot, lai sniegtu atbalstu, piemēram, ar struktūrālajiem fondiem un tā tālāk. Mēs lielu uzsveru esam likusi uz šo jautājumu, un arī jūs to atbalstat, uz jautājumu par informācijas nepieciešamību Jūs visi saprotat, ka ir nepieciešama informācija par meža stāvokli, tomēr šo informāciju nevar iegūt no kādas kopienas datubāzes. Tā ir datu, tā ir mežu uzraugu nacionālajās datubāzēs. Mēs ar nepacietību gaidam informāciju par to, kāda kāda dati viņiem ir pieejami, ar kādiem datiem varētu viņi dalīties, kāda situācija vienā reģionā, kāda otrā reģionā, ir tīpaši tajos reģionos, kam mēs īpašu uzmanību pievēršam. Un ir skaidrs, ka mēs šeit nedomājam par kaut kādiem vienkāršotiem, globalizētiem, universāliem risinājumiem. Mēs gribam strādāt ar dalību valstīm, lai izmantotu viņiem pieejamo informāciju tā, lai pašas dalību valstis varētu piemērot savas mežu prakses, nodrošinot produktīvo, sociālo, ekonomisko un vides aspektu ievērošanu. Padomi strādājot ar balto grāmatu par adaptāciju, pagājušo gadu, ja es nemaldos, tas bija. ņēma vērā 2009. gada ziņojumu, kas nāca no mežu pētniekiem, un tur ir skaidri norādīts, ka pēdējo pusgadsimtā novērētās klimata izmaiņas ir radījušas būtisku izmaiņu procesu mežos, un varētu būt ārkārtīgi negatīvs eh, rezultāts, ja CO2 izmešu daudzums netiks būtiski samazināts, jo izmešu palielināšanās varētu ietekmēt klimata sasilšanas procesu. Uh, Tāpēc mums būtu uz meža visos sektoros jāskatās kā uz līdzekli problēmas risināšanai, nevis kā uz daļu no problēmas. Nākošu gadu mums būtu jādebetē par šo jautājumu, pēc tam, kad būsim saņēmuši parlamentu un iesaistīto pušu viedokli, pie tā mēs jau pēdējo mēnešu laikā esam strādājuši. Un apkopot visus rezultātus, mēs varēsim raudzīties nākotnē, mēs varēsim cieši sadarboties ar dalību valstīm, ar visām interesētajām pusēm, lai atrastu veidu, kā kopiena varētu labāk iesaistīties mežu aizsardzībā, iepriekš nosaukto iemeslu dēļ, un ievērojot arī subsidiaritātes principu. Paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem, saka priekšsēdētājs. Tagad došu atkal vārdu vicepriekšsēdētājiem Nikolesku kungam nobeiguma vārdiem. Paldies, kolēģi, par komentāriem un piezīmēm un priekšlikumiem. Es jau sākumā sacīju, ka mēs šo zaļo grāmatu esam izstrādājuši sadarbībā ar vidas komiteju, un liela daļa problēma, ko jūs pieminējāt, ir ļoti būtiskas, un par tām ir runa ziņojumā, ko, sagata ko sagatavo vides komiteja kā vadošā. Protams, ka mēs varam arī par to runāt. Un tad, kad es iepazīstināšu ar konsultāciju iznākumu par mežu apsaimniekošanu. Tagad mēģināšu atbildēt uz jautājumiem pēc kārtas par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Par tās nozīmi nav jāšaubās. Neviens no jums jādomā man um, nu, neapstrīdēs to. Es esmu pārliecināts, ka arī ziņojumā par to būs runa par atbildību, par kompetenci lauksaimniecības komitejai. Tas ir jautājums, kas mums ir jāapspriež. Mešs ir faktors, ekonomisks, sociāls faktors, kas ļauj cilvēkiem lauku reģionos atrast darbu. Par Nevešas kundzes teikto par mežu ugunsgrēkiem un Magines skundas komentāru. Es nezinu, varbūt tas bija tā ir kļūda tulkojumā, bet arī manā tekstā, manā tekstā ir teikts tieši tā, kā jūs minējāt. Uh, Kapala Santos kungs, jūs runājāt par atšķirīgiem mežu tipiem Eiropas Savienībā. Mēs esam arī šo jautājumu ņēmuši vērā. Protams, ka tas ir zināms. Romā, Rumānijā ir problēma ar mežu izciršanu, savukārt Vācijā un Austrijā tādas problēmas nav par uh, īpašuma tiesībām attiecībā uz mežu Te būtiskākais nav, kam mežs pieder, bet gan tas, kas mežu apsaimnieko. Un ja Portugālē um, ir, šeit ir panākts nu, tāds līdzsvars vai nu, sabalansēt, šī lieta, protams, būtu, tas ir ļoti labi un būtu labi, ja arī citās dalībvalstīs situācija būtu atrisināta. Daudzas no jūsu minētajām problēmām būs minētas vides ziņojumā. Magines skundze, jūs runājāt par sinerģiju un mežu aizsardzību, par sinerģijas efektiem, ko ir iespējams, efektu, ko ir iespējams iegūt. Es nezinu tagad, vai es to spē, spēšu komentēt, bet kopumā visas jūsu idejas tiks iekļautas grozījuma priekšlikumos un jādomā eh, saskaņā ar 50. pāntu arī tiks iekļautas ziņojumā, ko izstrādā vidaskomiteja. Paldies! Paldies, Nikolesku kungs! Nākamais jautājums, tas ir pēdējais šodien mūsu darba kārtībā, direktīvas 2001 šķēršvītra 18 grozīšana attiecībā uz iespēju dalību valstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu uh, Uh, organismu audzēšanu savā teritorijā. Šī tēma ir ļoti delikāta. Mēs esam uzsākuši svarīgas debates, kas, uh, kurās mums būs jāatbild uz ļoti daudziem jautājumiem, ja lauksainiecības politika atkal tiek daļēji atdota dalību valstu rokās. Uh, par to runās arī Džordžs Lajona kungs. Došu vispirms viņam vārdu. Paldies! Uh, thank you! Paldies, priekšsādātāji! Esmu pārliecināts, ka vienprātība bija tāda, ka šis, uh, te, šī tēma nav tā patīkamākā. Nu, es vēlos ātrumā iepazīstināt ar dažiem jautājumiem, kas uh, izriet no komisijas priekšlikuma. Un šodien es vēlētos saņemt komitejas viedokli ne tikai par saturu, bet arī par politisko stratēģiju, ko mēs kā komiteja varētu ieņemt. Sākumā pāris faktu, lai piešķirtu kontekstu visām diskusijām. 2009. gadā mums ir tikai 19 miljoni fermeri, kas iestrādīja šādu ģeomētiski modificētus organismus, un 90% no šīm fermām ir nelieli uzņēmumi, un tas nozīmē, ka 7% ir pieaudzis šis skaits salīdzinot ar 8. gadu. Pašlaik ir tikai biotehnoloģiskā kultūras, kuras var audzēt, ir 17, kas gaida atļauju audzēšanai ES, un daudzi jau uz šo procesu ilgi gaida. 94 tūkstoši hektāri tika apsvērti, kas ir par 10% samazinājums salīdzinājumu ar 2008. gadu, tā kā šādu organismu audzēšana Eiropā samazinās un visvairāk audzē Spānijā, kur ir 80% no šīs platības. Nu, tas tā īsumā, lai būtu konteksts tam, kā Eiropa izskatās uz pasaules fona šajā jomā. Tālāk tieši par pašu priešlikumu nevis runājot par ģēmo priešrocībām un trūkumiem, jo ja mēs par to sāksim runāt, tad mēs eh, šeit uz ilgu laiku paliksim. Es vēlētos runāt par šo konkrēto grozījumu, ko komisija ir piedāvājusi un konkrēti dalīkungs. Un uh, š, vairāk par uh, priekšrocībām, ko šis grozījums varētu dot, uh, pirmkārt, atļaus izsniegšanas procesā un otrkārt, risinot jautājumu, ka palīvalstis bieži izmanto klauzulu, lai varētu aizliegt ģēmo audzēšanu savā valstī. Komisijas skaidrošajā pielikumā skaidro, ka tas ir grozījums esošajos tiesību aktos, kas nepieciešams, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu un ņemtu vērā visus būtiskos faktorus. Tas ir lai ierobežotu dalībvalstu drošības klauzulu izmantošanas gadījumus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir jābalsta uz jauniem zinātniskiem pierādījumiem attiecībā uz veselības un uh, vidas ietekmi ģēmo. Un mēs uzskatām, ka tas varētu sniegt papildus uh, slogu komisijai un EFSA, un ka papildus dalībās neizmantotu 114 panta 5. punkta uh, nosacījumus saistībā ar Eiropas Savienības darbības līgumu un izmantojot apsvērums, kas nav saistīti ar veselības un vīdas aizsardzību. Un šis grozījums nodrošināšot arī juridisko noteiktību dalību valstīm, skatot GMO jautājumus un nodrošinās lielāku skaidrību iesaistītajām pusēm, piemēram, GMO lauksaimniekiem, tradicionāliem lauksaimniekiem, importētējiem, eksportētējiem un tā tālāk attiecībā uz ģēmo audzēšanu Eiropā un nodrošinās paredzāmību lēmumu procesā. Lūk, tāds ir komisijas pamatojums šim priekšlikumam, un tur ir dažs atbalstāms lietas. Un jautājums ir, vai šīs ambīcijas patiesībā dzīvē ir sasniedzams. Šajā diskusiju kontekstā jāatcerās, ka 12. gadā tiks pārskatīti tiesību akti par GMO audzēšanu atļauju izsniegšanu. Līdz ar to šie priekšlikuma attiecībā uz atļauju regulu tiks skatīti vēl divu gadu laikā. Un skatot šo jautājumu, pirmais jautājums, kas rodas, ir, vai mēs kā komiteja varam piekristu priešlikumu pamatprincam, proti, ka dalībvalstis tagad lems par ģēmo audzēšanu. Un otrs principa uh, elements ir, ka varam izmantot citus pamatojumus, izņemot zinātniskos, lai eh, dalībvalstis eh, varētu aizliegt. Izveidojot šādu precedentu, mēs būtībā uh, taustāmies kā pa tumsu, un tas ir eh, ļoti būtisks elements izlemjot šādus jautājumus, proti izmantojot labāko pieejamo zinātnisko konsultantu un skatot arī to, vai šie produkti būs eh, droši, ja ne. Tas ir būtiski skatoties uz jaunajām tehnoloģijām, vai nu nanotehnoloģijām, vai sintētisko bioloģiju, uh, kas eh, noteikti eh, radīs savu ietekmi un eh, arī būs jāņem vērā nākotnē. Tātad pirmkārt šis princips par dalību valstu teikšanu un uh, otrs princips par to, vai ir izmantot citas skaidrojums, izņemot zinātnisko pamatojums, aizliedzot šādu jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Otrs jautājums ir, vai jūs to, ko saka vairākas dalībvalstis, ka tas varētu ietekmēt kopīgo tirgu un kā tas darbosies, ja lēmums tiek atkal piešķirs dalībvalstīm un attiecībās to, kā tiks tirgots arī sēklas. Komisija uzstāja, ka šeit nav bāžu, bet es uzskatu, ka ir ļoti būtiski jautājumi, uz kuriem ir jāsaņem atbildes. Un, ja tiek pieņemts šis princips, tad nākamais jautājums, kas ir uh, Vai jūs piekrīstat kritēriju, uz kuriem dalībvalsts balstosies, pieņems lēmumu, ir skaidrāk jādefinē? Varbūt komisija var uh, sniegt mums paskaidrojumu, kādus pamatojumus dalībvalsts var izmantot, ja nevar izmantot vidus un zinātniskos apsvērumus, lai noteiktu aizliegumu saskaņā ar tiesību aktiem ir ir jāņem vērā arī PTO nosacījumi. Tātad ko mēs varam izmantot ētiskas prasības, nu varbūt cilvēki vienkārši ešam, nu pats mums nepatīk un tad visu aizliedzam. Tādā kopumā šeit bilde ir visai neskaidra par to, kā tiks pieņemta lēmuma šajā būtiskajā jomā, par to, kas ir droši un kas nav. Nākamais jautājums ir, kāds ir priekšlikuma pie, kāda ir priekšlikuma pievienotā vērtība, ja komisija nevar garantēt, ka tas pātrinās atļauju procesu uh, Un tad tas varētu radīt tādu strupceļu, kāds ir padomē. Un vai tas sniegs kādu pievienoto vērtību? Es zinu, ka vairākas dalība valstis ir lūgušas šādus priekšlikumus iesniegt, bet ja tas eh, neļaus mums risināt šo strupceļu, kurā esam nonākuši, tad kāda jēga vispār apsvērt šādu priekšlikumu? Nu, tas varbūt patiks dalībvalstīm, kas vēlas uh, uzlikt aizliegumus un kur ir juridiski apstrīdējuši EFSAS um, um, nolēmumus. Un vai patiesībā galvenais mērķis, ko komisija vēlas šeit sasniegt, ir uh, politisko atbildību atdot dalību valstīm, un šis jautājums būtu jāskata ļoti rūpīgi. Vai tas tiešām nebūtu tas galvenais nolūks šāda priekšlikuma izteikšanā, un vai mums nevajadzētu noraidīt šādu priekšlikumu? un kā mēs varam nodrošināt, ka tas nodrošinās brīvi visiem lauksaimniekiem izvēlties, ko viņi vēlas darīt, un nodrošinās vienādas spēles noteikumus visiem lauksaimniekiem Eiropā ar vienādiem eh, konkurences nosacījumiem. Un tad mēs nonākam tajā, kas ir bezģēmo produkts, kādu slieksni mēs nospraužam, kāda ir definīcija, varbūt būs 27 dalī, dažādas definīcijas, katrā valstī sava, un kā tad tas ietekmēs kopējo tirgu, ja būs šādas dažādas definīcijas, tad jau tas, eh, manuprāt, kļūt par tādu ļoti uh, svārstīgu kopīgo tirgu, kas varbūt nemaz nefunkcionēs. Mums arī jāraugās eh, uz juridisko noteiktību šādam priekšlikumam. Uh, Mēs varam redzēt, ka tiks apstīdināts katrs dalībvalsts lēmums, un līdz ar to komisijas priekšlikumām nebūs nekādas juridiskās noteiktības. Un skatot šo jautājumu, padome ir aicinājusi izstrādāt juridisko atzinumu, kas, manuprāt, tiks sagatavots nākamo dienu laikā. Mans kolēģis Paškungs, kurš ir referents par vidi, un vidas komiteja ir galvenā šeit, un viņi ir aicinājusi parlamentu sagatavot juridisku atzinumu, tā kā būs divi juridiski atzinumi, kas cerams eh, vismaz eh, ļaus mums eh, iegūt skaidrāku bildi par, tā kā mums būs divi viedokļi no divām institūcijām par to, vai šis priešlikums nodrošina juridisko noteiktību. vai tas kliedēs bāžināta elastība, jo nav Eiropas saimnes nostājas par ģēmo definīciju, un kā jūs teicu, tad mēs varam nonākt pie 27 dažādām definīcijām. Nebūs Eiropas konsekvences attiecībā uz noteikumiem, jo būs skaidrs, ka dalība valstis saskaņā jaunajiem komisijas nolēmumiem kopā pastāvēšanu lems par to, kā tas darbosies viņu attiecīgajā valstī vai pat reģionā vai mēs piekrītam, ka tas ir pareizais ceļš, kā turpināt, jo ir dažādi skaidrojumi tam, ko šie līdzās pastāvēšanas noteikumi īsti nozīmē. Un pēdējais jautājums ir politisks, kas nav tieši saistīts ar pašu priešlikumu, ir kādu stratēģiju agrikomitēji būtu jāpieņem. Ja mēs izlēmjam, ka, mēs ne, ka mums nepatīk šis priešlikums un mēs izlēmjam to noraidīt un nodot to apakaļ komitei, komisijai, uzskatām, ka tas nav īstenojams, ka tur ir daudz neatbildētu jautājumu, un vīdas komiteja saka, ka nē, mums tas patīk, un mēs varētu to uh, attīstīt un turpināt strādāt, tad mēs izslēdzam sevi no šās spēles, un mēs nepiedalīsimies politiskajās diskusijās. Tā kā ir tīri strateģisks jautājums, kas uh, mūsu komiteja ir jāskata. Ja mēs noraidam šo priešlikumu, tad uh, mums nebūs iespēju risināt šo jautājumu, bet ja mēs iesaistamies un izstrādājam grozījumus, un es uzskatu, ka būtu ļoti slikti, ja mēs neiesaistītos, es domāju, ka šīs politiskās stratēģijas jautājums ir jāskata vispirms, pirms mēs turpinam citus jautājumus skatīt. Es un um, vidas komiteja ir lūkus papildus laiku galvenokārt tādēļ, ka ir daudz neatbildētu jautājumu. Uh, un ir ļoti daudz jautājumu, kas varētu radīt neparedzētas sekas, un tādēļ mums ir nepieciešams pietiekami daudz laika, lai pilnībā izpētītu šo priešlikumu. E, pēdējais laika grafiks ir tāds, un uh, varbūt sekretējāts to varētu apstiprināt, ka grū, mana projekta ziņojuma projekta iesniegšanas termiņš ir 10. janvārs, un tad būtu eh, vēl vairākas nedēļas iespēja gūt atbildes uz jautājumiem, kurus varētu uzdot deputāti. Es mēģināju izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Es esmu uzdevusi ārkārtīgi daudz jautājumu, bet es vēlos tā strādāt. Un es gatavojos sagatavot pirmo ēnu referents sanāksmi novembrī Strasbūrā, un es ceru, ka mēs eh, tad eh, varēsim eh, jau skaidrāk skatīties uz šiem jautājumiem, un paldies, ka devāt man iespēju izteikties priekšsēdētāju, un es um, ar lielu nepacietību gaidu deputātu komentārus. Oh, molto bene, George, mi pare, ka hai... Paldies, paldies, George! Tu ļoti labi esi uzsācis šo darbu ļoti tādā korektā veidā. Un tagad mums būs debates, ir daudz runātāju. Ja mēs īpaši neaizkavēsimies, tad šodien varam izskatīt šo punktu. Tagad lūdzu Hoislinga kungs. Paldies! Lajon kungs uzdeva pareizos jautājumus bet skatoties uz komisijas priekšlikumu, tiešām rodas vairāk jautājumu nekā atbilžu. Mūsu frakcija jau pašā sākumā uzdeva kritiskus jautājumus, vai komisija ar šo priekšlikumu tā eleganti grib izvairīties no atbildības šajā sektorā. Tāds jautājums arī ir pamatots intensīvāk diskutējot par šo, mēs nonākam pie pamata, fundamentāliem jautājumiem, un kā Eiropas parlamenta mums ir jāpieprasa, lai tiktu īstenots tas, ko, pie, par ko mēs runājam jau bieži, lai licencēšanas sistēma tiktu no jauna pārdomāta un mm, pārstrādāta visai licencēšanas uh, sistēmai ir jānonāk parlamentu uzmanības lokā. Ir vairāki principi, pie kuriem mums ir jāturas, kas ir saistoši. Viens ir koeksistence, tātad visas, jebkāda veida lauksaimniecības uh, savās tiesībās vienlīdzīgs, tās visas drīkst pastāvēt. Un mums ir jāaizsargā arī tās lauku saimniecības, kas nevēlas izmantot šos uh, eh, GMO. Runājot, tad valstīs pieejas atšķirās. Ir valstis, kurās ir iespējams jau tagad ierobežot ģēmo uh, izplatību. Un ja mēs skatāmies uz šo koeksistences principu, tad komisijas priekšlikums, nu, it kā nodrošina tā ievērošana, bet mums ir arī kopējais tirgus, kā mēs gribam uh, kontrolēt to, kas kurā valstī notiks un tiks darīts, kā mēs kontrolēsim to, kas notiek ar sēklas uh, materiālu. Šobrīd mums jau ar to ir problēmas. Un tāpat ir problēma, kā Eiropas Savienība uzstāsies PTO ietvarā, kāds būs tās, kādā tiesiskā ietvarā tas notiks. Ir daudz neskaidru jautājumu. Cik tālu dalību valstis ietekmēs Eiropas Savienības pozīciju PTO? Manuprāt, Jautājums ir arī, kādu stratēģiju mums tagad izvēlēties. Mēs gribam pārunāt šo priekšlikumu ļoti rūpīgi. Un vajadzīgas ilgstošas, plašas un tādas niansētas debates, un komisijai ir jābūt skaidrībai par to, ka ja mums ir līdzlemšanas tiesības, tad arī GMO jautājumā mēs no tām neatteiksimies un mēs neļausim arī mums draudēt ar to, ka nav laika vai to, ka 17 uh, or, kultūras gaida, kad tās tiks, uh, kad tām tiks uh, uzsākta licencēšanas procedūra. Uh, jautājums, vai mēs šajā komitejā galu galā nonāksim pie vienotas nostājas, ir atklāts. Es šaubos par to, bet debats mums ir vajadzīgs. Paldies, Mārtiņ, Žozē Bovē, lūdzu. Un pēc tam Nikolesku kungu. Oui, euh, je pense que ce débat euh, nécessite. Jā, paldies. Es domāju, ka šajās debatēs ir jāatcerās vairākas lietas. Varbūt jūs zināt, ka lauksainības ministru padome pagājušajā nedēļa noraidīja tātad gan lauksainības, gan vidas ministri padome noraidīja šo priekšlikumu, jo patreizējā redakcijā priekšlikums ir pāragrs attiecībā uz jautājumiem, kurus komisija ir jau izvirzījusi. Un paturot prātā mums ir jāturpina savs darbs. 2008. gada decembrī vides ministru padome aicināja pilnībā pārstrādāt ģemo izvērtējumu un EFSA izvērtējumu gan attiecībā uz paneļiem, gan attiecībā uz to, kā šie izvērtējumi tiek veikti. Tas bija vienprātīgs eh, lūgums no 2008. gada decembra vidas ministru padomas, un tad pagājušajā nedēļā no vidas un uh, lauksaimniecības ministru padomas mēs sapratām, ka nav sapratnes, kādai būs papildus pants šajā direktīvā par pilnvaru nodošanu apakaļ dalību valstīm. Un tas ir īpaši svarīgi, jo e, decembrī 2008. gadā bija jautājums par izvērtējumiem, kas tad īsti ir šie izvērtējumi. Vai tur ir molekulārās bioloģijas elementi, estētiskie elementi, ekonomiskie aspekti, sociālajie aspekti, vai tas viss tiek ņemts vērā veicot zinātnisku izvērtējumu. Padomē aicina darīt tagad, jau kopš šī 2008. gada de decembra. Un otrs komentārs ir jābūt īstai caurskatāmībai attiecībā uz EFSA, kā EFSA darbosies, kā tā tiks strukturizēta. Un uh, ceturtdien EFSA valde satikās Briselē un Beneti kundze ats, Uh, atkāpās no visām citām uh, savām ieņemtajām vietām ārpus EFSA, jo viņi bija daļa no lobija, uh, kas pārstāvēja GMO uzņēmumus, un tā bija ļoti liela problēma. Un es vēlētos teikt komisijai, ka mēs neskatīsim šo priekšlikumu, kamēr nebūsiet iekļāvuši prasību no padomas un arī no parlamenta un Lainu kunga trīs minētie argumenti ir ļoti precīzi. Pirmkārt, iekšējā tirgus jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs tagad aizslēdzam savas robežas gan ekonomiski, gan skatoties no piesārņojuma viedokļa. Ja ģēmo nevarētu ievest pāri mūsu robežām, piemēram, ja tie nevarētu iekļūt ar veidu, tas būtu uh, traki, tad, ja mums varētu teikt, arī Černobiļas radioaktīvas mākonis, respektīvi, va Francijas robežu un tur apstājās. Vēl viens jautājums ir konkurences kropļojums. Mums ir jāvērk, kas notiks ekoloģiskajam lauksemniekam valstī, kas pēkšņi atļaus audzēt ģēmo. Ekonomiskā situācija ir krietni mainījusies, ir ļoti nesamērojams konkurences situācijas Un tas e, ir jāaptur prātā. Vēl viens jautājums, ko Lion kungs minēja, bija saistībā ar PTO, kurām tiesībām būs e, prioritāte e, ES tiesībām vai nacionālajām tiesībām, kā mēs šeit nošķirsim, ņemot vērā, ka komisijas priešakumā ir rakstīts, ka valstu noteikts aizliegums netiktu pamatots uz zinātniskiem, bet vairāk uz ekonomiskiem un sociāliem iemesliem vai kādu citu iemesliem. Ja tas uh, tiks izmantots PTO, tad uh, valsts nonāks lielās grūtībās. Līdz ar to būs arī ļoti saržģīta situācija PTO. Mums ir jābūt ļoti stingriem nosacījumiem, kas attiektos arī uz GMO. Mēs tieši par to nesen runājam, ka mums ir nepieciešams skaidri un apvienot e, noteikumu, un šo iemeslu dēļ šis priekšlikums nav labs un ir pāragrs. Paldies! Paldies! Zaļo pozīcija ir skaidra. Lūdzu, Nikolēs Kūkungs. Paldies, priekšēdētāji. Protams, debatas būs ļoti kaismīgas. Viedokļi atšķirās ne tikai starp dalību valstīm un politiskajām grupām, bet arī katrs atsevišķs dalību valsts ietvaros. Un ir pat dažādi viedokļi viens, vienā valdībā. Piemēram, Rumānijā lauksaniecības ministrs domā vienu, bet vides ministrs kaut ko citu. Protams, diskusijas būs un tās turpināsies. Pagājušajā nedēļā padomi noraidīja šo priekšlikumu, jo nevēlējās uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu. Es uzskatu, ka Lajona kungam ir taisnība. Mums ir vajadzīga informācija par šīm tēmām, vajadzīgi skaidri kritēriji un zinātniski kritēriji ir jāpiemēro nekādi citi. Dalību valstīm ir jāpieņem lēmumi nu, saskaņā ar um, tiesisko pamatu un dalību valstīm, protams, ir arī jāiesaista kopienu tiesa, jo ja vienā dalību valstī kaut kas ir atzīts par likumīgu, tad tā tam ir jābūt arī citās. Paldies! Stefans Defols, lūdzu. Moi, je voudrais, euh, dans ce débat, euh, George Lyon a fait une présentation qui. Euh, George Lyons sniedz mums prezentāciju, kur skaidri bija redzams, ka ir grūti izprast šo jautājumu. Džordžs Lejons bija daudz uh, eh, drusmīgāks, kad mēs runājam par KLP reformu. Tagad ir divas iespējas. Mēs varētu teikt, ka komisijas priekšlikums nav nekam derīgs, mēs to noraidam un beidzam debats kā tādas. Tad mēs paliekam pie esošās situācijas. Ir pretinieki, ir atbalstītāji. Un mēs vienkārši gaidīsim, kamēr paies laiks, un tas risinās lietas. Mums ir pretinieki, atbalstītāji. Piemēram, tāpat kā tas ir Rumānijā. Bet ir arī iespēja, ka šīs debats nekur nenovedīs, un mums ir kaut kāda arī politiskā atbildība, mums ir jāvirs debats uz priekšu. Kur tad ir tā problēma? To pirms brīža ļoti labi definēja. Ar kādiem nosacījumiem mēs atbalstīsim nodalījumu starp ģēmo un neģēmo. Un ir skaidrs, ka kāda no kultūrām uzvarēs. Un tas ir tas jautājums, uz kuru mēs cenšamies atbildēt. Tas, ko esam saņēmuši no komisijas, ir doma, ka ģēmo ir pieļaujami, uh, ja vien nav kaut kāds pamatots iemesls tos aizliegt, vismaz tā ir tekstā rakstīts. Pie kā tad mums būtu šeit jāstrādā? Man ir četras lietas, vismaz manā skatījumā. Piemēram, vides jautājumi, veselības jautājumi, ir jautājumi pēc masīvas ģēmo izmantošanas, piemēram, par izplatību. Š, par šo bija jautāja e, arī publikācija Le Monde Francijā, kā mēs, piemēram, varam atbrīvoties no šādas ģēmo ietekmes, ja ir kāda kultūra audzēta. Tie ir jautājumi, par kuriem mums ir jārunā. Ir arī ekonomiskās dabas jautājums, kas mums ir jāuzdod. Par to parasti nerunā vai ir kaut kāds ekonomisks ieguvums, papildus ekonomisks ieguvums, lai izmantot ģēmo. Ja tāds papildus ieguvums ir, tad mēs varētu skatīt šo jautājumu. Un man liekas, ka to ir daudz grūtāk pierādīt, kā daži gribētu apgalvot. Un vēl, vai ir kaut kādas patiesas alternatīvas ģēmo izmantošanai? Piemēram, attiecībās pesticīdu izmantošanu, Nu, kā mēs varētu parazītu jautājumu risināt? Tātad šie ir tie četri galvenie jautājumi, uz kuriem mums jāatrod atbildes. Tās ir tās debatas, kas mums jāorganizē. Un, lai debats norisinātos, mums ir nepieciešams laiks, tam es piekrītu. Bet man neliekas, ka lauksaimniecības komiteja varētu pieņemt kādus lēmumus, nenodrošinot pareizi atbilstošas debates ar vides komiteju, mēs varam runāt ar referentu, ir nepieciešama arī kontakts starp šīs komitejas vadītāju un vides komitejas priekšsēdētāju. Jāpieņem strateģisks lēmums, vai mēs vispār esam gatavi iesaistīties deputēs par patiesiem risinājumiem, nevis vienkārši teikt, mēs to noraidīsim, tad pastīsimies, ko komisija teiks. Protams, ir spiediens no padomis, neviens nevēlas uzņemties atbildību, mēs paliekam tur, kur mēs esam. Man liekas, ka tas ir tas sliktākais scenārijs, kas varētu būt. Mēs zinām, kas notiek ar līdzpastāvēšanu. Tas nav par labu ne zemniekiem, ne kādiem citiem zemniekiem. Mums ir nepieciešama skaidra pozīcija, mums nepieciešams risinājums. No Džordža mēs dzirdējām, kāda ir jautājuma, mums ir jāorganizē sanāksme, mums ir jāsakontaktējas ar vidus komiteju un strateģiski jāizvērtē, kā mēs varētu virzīties uz priekšā. Un, pēc, uz priekšu, un tad, kad mums būs šāds izvērtējums, tad mēs varam nākt lajā ar specifiskiem konkrētiem risinājumiem un atbildēm uz jautājumiem. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, uzklausot Džordžu. Paldies, saka priekšstādātājs Stefāno. Mēs jau uzturam kontaktus ar vidas komiteju, Džordžs Lajons un priekšsēdētājs ir diezgan apmierināti vai ir diezgan uh, priecīgi par to, ka Lajona kungs uh, gatavs piedalīties un skaidri uh, pastāstīt par savu viedokli. Ne tikai izsakot viedokli kā tādu, bet arī piedaloties vidus komitejas darbā. Mēs nevaram šeit izvairīties no debatēm jo pat, ja lielākais vairākums ir pret komisijas priekšlikumu, mums tomēr ir kaut kā jāpavirzās uz priekšu. Mums ir nepieciešams debates, un mums ir nepieciešams kaut kāds lēmums. Nu, viens jau uzreiz nesaka nē. Pat uh, neskatoties uz to, ka varbūt to priekšlikumu beigās noraida. Paldies! Es īsti nepiekrītu Rumānijas kolēģim, ka dalību valstīs, manā dalību valstī ir um, atšķirās viedokļi par ģēmo. Austrija bija no tām valstīm, kur domstarpība nebija. Rindu. Antworten auch zu finden, weil ansonsten wird dieser Kommissionsvorschlag. Manuprāt, šis priekšlikums var kļūt par tādu ļoti nu, izteiktu bumerangu mums visiem. Es domāju, ka vides un veselības apsvērumi šeit ir tāds, nu, atslēgas jautājums, no nu, kādiem citiem apsvērumiem vēl varētu vadīties dalību valsts ierobežoju ģēmo izplatību? Kā šie noteikumi ir savietojami ar PTO normām un kā komisija grasās aizstāvēt šo pieju pārnās ar PTO? pēc Austrijas domām um, lauksaimnieki pirmkārt ir jāpasargā, jo Austrija ir viena no vadošajām valstīm ekoloģiskās lauksaimniecības jomā. Un pašreizējais dokuments galīgi nav mūsu interesēs. Uh, Mēs uzskatām, ka kā Eiropas parlaments nedrīkstam ļaut komisijai izvairīties no atbildības uzņemšanās, un mūsu viedoklis ir um, mums jāpopularizē un jāizplata. Paldies! Tas bija ļoti kodolīgi. Šodien komisijai vārdu mēs diemžēl nevarēsim dot, jo ir vēl pieci runātāji. Es runāšu pavisam ātri. Kas attiec uz šo jautājumu, man liekas, mums vairāk jāskatās uz principiem, nevis uz saturu. Referents jau pastāstīja par visām iespējamām grūtībām, kas nāk no komisijas priekšlikuma vai kas saistīts komisijas priekšlikuma, es tam pilnībā piekrītu. Jā, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs zinām, ka tas ir pretrunīgs. Un ņemot visu to vērā, es nesaprotu, kā komisija vienkārši var tā izlemt, kā nodos atbildību par šo jautājumu dalību valstīm. Vēl vairāk pašiem zemniekiem. ņemot vērā to, cik daudz sarežģītības, cik daudz sarežģītu jautājumu te ir, es nesaprotu, kā komisija var izdomāt, ka šo sarežģītos jautājumus nodot citiem un pat risinās tikai tos vienkāršos. Es negribu te pieskarties lietai pēc būtības, pēc satura, jo tad mēs te sāksim uzdot jautājumus par to, kā zemnieki varēs eh, konkurēt, kā varēs konkurēt dažādas uh, dalību valstis un kurā brīdī tradicionālie ražotāji un ekoloģisko ražotāji cietīs papildus zaudējumus no tā, ka viņu uh, augus vairs nesertificēs kā brīvas no ģēmo. Es šeit negribu visām tām lietām pēc būtības pieskarties, bet man liekas, ka šajā ziņā priekšlikums vienkārši parāda, cik komisija ir bezatbildīga. Vienkārši nododot atbildību vai uzveļot atbildību politiskā līmenī citiem. Piemēram, sakot, ka dalībvalstis nevar paļauties uz vides vai veselības apsvērumiem, lai pamatotu savu lēmumu. Man liekas, ka tas rada nopietnu negatīvu precedentu. Šodien tie ir GMO, rīt varbūt kaut kas pilnīgi cits, ja ir jautājums sarežģīts, vienkārši uzgrūžam to citiem. Man liekas, ka tas arī sniedz pavisam nepareizu priekšstatu par Eiropas Savienības imidžu un, un par to, kā mēs šeit strādājam. Ņemot vērā visas sarežģītības, pretrunas un tā tālāk, nevar vienkārši nodot tālāk šos jautājumus citiem. Piemēram, kas notiks, ja tāpat darīs eh, tādas valsts kā ASV? Viņi var teikt, nu, šeit neviens neko nesaprot, tāpēc dariet, ko gribat. Piemēram, ģēmo gadījumā neviens nav gatavs uzņemties eh, atbildību par visiem aspektiem, sociāliem, vides, eh, ekonomiskiem un tā tālāk. Bet ja mēs vēlamies risināt šo jautājumu, uh, par ģēmo, tad ir skaidrs, ka mums ir jāpieņem pozīcija, kas balstās uz zinātniskiem principiem un jāskatās uz iespējamām sekām dažādos līmeņos. Mums ir jāsniedz atbilde. Paldies pavisam ātri, saka priekšsēdētājs Šmita kungs un tad Kalniec kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribu uzklausīt, ko teiks komisija, tāpēc būšu ļoti īss. Es atbalstu to, ko teica zaļo pārstāvis, man ir tieši tāds pats viedoklis. Man liekas, ka šis ir tāds kā trojas zirgs, lai izmantot nacionālo suverenitāti, lai apdraudētu to, izmantojot nacionālos lēmumus. Tāpēc esmu ļoti skeptisks par šo priekšlikumu, bet piekrītu tam, kas tika teikts iepriekš, ka diezgan, diez vai komiteja var šeit pieņemt kādu lēmumu situācija pašlaik ir strupceļā un nevar vienkārši to atrisināt, nododot lietu citiem cilvēkiem. Vienkārši jāorganizē debatas šajā komitejā, vidas komitejā, tāpēc esmu ļoti skeptisks par šo priekšlikumu, bet mums ir jāpanāk viedoklis par šo lietu. Paldies, Šmita kungs. Tagad Kalnietis kundze, lūdzu. Vētāja kungs, um, ģenetiski modificēto organismu audzēšanas jautājums Latvijā ir viens no kaismīgāk apspriestajiem. Uh, un uh, es gribētu jums, uh, jūs informēt, ka šobrīd Latvijā pašvaldības, balstoties uz pašvaldību hartu un Latvijas vidas aizsardzības likumu, Um, apmēram 75% Latvijas teritorijas jau ir paziņojušas par ģenētiski uh, brīvām no ģenētiski modificēto um, uh, organismu audzēšanas. Tas tikai parāda to, cik ļoti ir vajadzīgs šo jautājumu sakārtot, bet es vēlos arī uzsvērt, ka kamēr man nebūs pārliecības par to, ka Eiropas Savienība var vienoties par kopīgu nostāju, uh, Un šī nostāja nebūs lielražotāju un uh, eh, eh, startautisko monopolu uh, rez, rezultāts. Tikmēr es uzskatīšu, ka dalību valstīm ir jādod plašākas tiesības pašām noteikt, audzēt vai neaudzēt ģenētiski modificētos organismus savā teritorijā. Paldies! Grazie onorevole Cagliete. James Nicholson e poi chiude McGuinness. Paldies! Ir ļoti interesanti uzklausīt par to, to, kāda realitāte ir dalībvalstīs, kas tur īsti notiek. Protams, ka situācija atšķirās un viegli nebūs atrast risinājumu, kā rīkoties tālāk. Es nezinu, vai šo lēmumu var pilnībā iedot atstāt dalību valstu rokās. Es domāju, ka ir arī savi plusi tam, ja visā Eiropā tiek piemēroti vienoti noteikumi visās dalību valstīs. Un varbūt tagad nu, jūs redzat, kāda ir reakcija uz šo priekšlikumu. Manuprāt, es apšaubu to, vai mūsu pašreizējā pieļaus ātrāk atrisināt uh, jautājumu un vai šis juridiskā dienesta atzinums kaut ko mums dos. Es redzu, ka mums visiem ir jāizšķiras par to, ko darīt un par vienu lietu. Es varu būt pārliecināts, mēs nevaram atļauties atturēties no dalības debatēs vai ļaut, lai mūs tā nogrūž maliņā, ir jāatrod risinājums galu galā. Paldies! Grazie, Džeims! Mari... Paldies, Džeims! Paldies, Džeims! Magines skundze! Paldies, priekšsēdētāji, runāšu ļoti īsi. Paldies uh, Lajana kungam par jautājumiem, uz kuriem mums ir nepieciešams atbildes, un es gribu arī redzēt, kāds uh, būs juridiskais atziņums no šīs komitejas ļoti grūti nāk klajā ar kādiem priekšlikumiem, ja nav īstas skaidrības. Es varbūt nebūtu šeit tik skarba pret komisiju, bet pret padomu gan. Jo politiski padomu šeit vispār neko nevēlas darīt. Visi ir priecīgi importēt eh, ģenētiski modificētus proteīna avotus dzīvniekiem kā barību. Uh, bet no otras puses eh, viedoklis atkal atšķirās par citām lietām. Tā tad liela neatbilstība. Šeit mēs runājam par konkrētu priekšlikumu, par to, vai dalībvalstīm ir tiesības eh, aizliegt kaut kā šos te ģēmo izmantot. Mēs šeit nerunājam par pilnīgu aizliegumu Eiropas teritorijā vai par kādiem citiem jautājumiem. Šis ir tāds konkrēts priekšlikums. Kā Nikolsona kungs teica, es gribētu uzklausīt komisiju. Un, un es ceru, ka varbūt pat tajā īsajā laikā, kas jums būs, Džordž, jūs varēsiet kaut ko sagatavot, jo mēs nevaram vienkārši tā atteikties un tad izslēgt sev no visu procesu. To mēs nevaram darīt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad dosim vārdu Dorotīs Andrē kundzei no komisijas. Merci, monsieur le président. Uh, je vais essayer d'être. Paldies, priekšādātāji. Es centīšos runāt īsi, bet dažus punktus tomēr minēšu, kas tika pieminēti debatēs. Vispirms par kontekstu. 13 dalībvalsts, kā zināms, 2009. gada jūnijā lūdza komisiju atļa, ļaut viņām pašām izvēlēties, vai tās audzē ģēmo vai nē. Un līdz ar to mums tika nu, bloķēta šī licencēšanas sistēma. Komisija izmantoja uh, EFSA atzinumus, lai nu, pārliecināt dalībvalsts atteikties no aizsardzības klauzulām, bet citas valstis neņēma vērā šos EFSA atzinumus un neatteicās no aizsardzības klauzulām, un tas noveda pie blokādes. Barozu kungs uh, paziņoja, ka komisija prezentēs savu priekšlikumu par tādu vienotu uh, Eiropas Savienības licencēšanas sistēmu. Es dzirdēju, ka daži no jums teica, ka komisija vēlas izvairīties no atbildības uzņemšanās. Manuprāt, tā nav. Licencēšanas jautājumu mēs skatām, mēs esam arī tagad parlamentā un padomē dalību valstis ļoti, tām ir iespēja balsot par vai pret ģēmo, un galu galā tomēr šis lēmums starp padomē netiek pieņemts, un lēmums ir jāpieņem komisijai. Tā tas beigās izrādās. Vai šis uh, priekšlikums būs saskaņā ar PTO noteikumiem? Mēs uzskatām, ka jā jo runa ir par ģēmo audzēšanu, nevis par sēklas pārdošanu. Dalību valstis vēlas, lai būtu jārespektē virkne kritēriju, lai šis, šīs pasākums atbilstu Eiropas Savienības līgumam un citiem starptautiskajiem nolīgumiem. Mēs izmantojām arī šo negatīvo argumentu par zinātnieku atzinumu izmantošanu vai neizmantošanu, bet um, jāsaka, Zinātnieku atzinumu nevar būt pretrunā ar aizsardzības klauzulām, un komisijai šeit nav izstrādāts nekāds saraksts un nebūs arī nekādu noslēgtu sarakstu arī turpmāk. Dalību valstīm mēs dosim iespēju pašām pieņemt lēmumu, un visi kritēriji Eiropas Savienībā eh, tos nemaz nevarēs definēt vienotus visai Eiropas Savienībai. Mēs katrā ziņā darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu situāciju un ņemtu vērā dalību valstu viedokli. Dalību valstis pirms pieņem lēmumu parasti ir spiestas nonākt pie vienotas nostājas, uh, ja kāda dalībvalsts grib aizliegt vai ierobežot ģēmo audzēšanu, tad runājot par ietekmi uz iekšējo tirgu, tad šeit negatīvas ietekmes nebūs. Šeit nav runa par tirzniecību ar sēklas materiālu, bet gan tikai par to, vai valsts audzē vai neaudzē ģēmo. Uh, manuprāt, īpašai polemikai par šo jautājumu nav vietas. Un mēs nevēlamies arī šeit radīt precedentu citiem sektoriem vai citiem, um, citām jomām. Vēl jautājums, vai šis priekšlikums no komisijas ir pāragrs. Mums jāsagaida bija jāsagaida padomes secinājumi 2008. gadā. Nē, mūsu priekšlikums ir pilnībā atbilstošs padomes secinājumiem. Mēs ņemam vērā tos uh, arī koeksistences vai līdzās pastāvēšanas principu, un tai šis princips paredz, ka dalība valstis atsevišķos reģionos atsevišķos gadījumos var piemērot ģēmo audzēšanā ierobežojums vai pat aizliegt to. Runājot par lauksaimniecības un vides ministru padomi rezultātiem, es tik, neesmu tik liela pesimiste kā Eiropas parlamenta deputāti. Daudzas valsts uzskata komisijas priekšlikumu par visai drosmīgu. Uh, un īstajā laikā um, izdotu. Protams, ka mūs aicina izstrādāt vēl jaunus kritērijus un uzklausīt arī padomas juridisko dienestu. Protams, ka mēs skatījāmies, vai mūsu priekšlikums atbilst uh, līgumam par Eiropas Savienību un attiecīgais atzinums tiks izstrādāts dalībvalsts ar to iepazīt, iepazīsies un mēs strādāsim pie kritērijiem. Ir daudz jautājumu, par ko vēl varētu diskutēt, un, protams, ka mēs labprāt atbildēsim uz visiem jautājumiem, un at, labprāt atkal ieradīsimies šeit, paskaidrosim mūsu priekšlikumu, lai jūs labi varat saprast, ko mēs esam šeit domājuši. Uh, Mūsuprāt, tas ir pozitīvi vērtējams priekšlikums, kas ļaus uzlabot sistēmu kopumā. Un uh, kopienas līmeņa licencē joprojām ir jābalstās uz zinātnes atzinumiem un to, ko padomu no mums prasa, proti ņemt vērā riskus, EFSA neatkarību, sociāla-ekonomiskus jautājumus, Komisija to visu ņems vērā, izstrādājot ziņojumu par sociālo-ekonomisko ietekmi, ko atstās GMO. Nākamajā gadā šis ziņojums iznāks. Mēs izstrādājam arī monitoringa vai uzraudzības sistēmu GMO, un tas ietver arī vadlīnijas, kā novērtēt EFSA pieprasījumus Un tas viss mums ir jādara, un mēs jūs par to arī informēsim. Sevišķi par sociālo ekonomiskā, sociāla ekonomiskās ietekmes novērtējumu, tad, tad es centos runāt īsi. Paldies, komisija! Novēlu veiksmi Džordžam Lajonam. Katrā ziņā mēs uh, paliksim kontaktā Un vai Džordžs vēl kaut ko gribēja teikt, mums vispār ir jābeidz. 20 sekundes. Very, very good point. Jā, tikai papildinot, ko mans eh, Lafol kungs teica, vai varētu norganizēt formālu mehānismu ar vidas komiteju, lai sniegtu atbildi uz šo juridisko priekšlikumu, jo es saprotu, ka divas komitejas var strādāt kopā, lai skatītu vienu jautājumu, kas eh, šī gadījumā ir eh, tiešām eh, noklājā abas šīs jomas, un mums jāskatās, vai mēs nevarētu to pacelt oficiālā līmenī, un eh, tad būtu daudz vieglāk mm, nonākt pie kāda secinājuma un mm, īstenot kādu kopīgu nostāju. Jā, paldies, Džordža. Paldies. Es runāšu ar Džordžu Lajonu, un mēs kopā centīsimies izstrādāt šo atzinumu. Uh, Rītdien mēs tiekamies 3C50 telpā, notiks divas sanāksmes. Bet piedalīsies Vijā Kampesīnā, mēs runāsim par lauksensības produktiem. 5C2. Tiekamies rītdien, koordinātori lūdzu pulksten deviņos. Paldies!